Paldies par šiem ievadvārdiem, uh, uh, vicepriekšēdētāja kungs, kandidāts kungs. Un tagad būs pirmā jautājuma un atbilžu kārta. Yeah. Krišjāns Kāreņš tautas partijas vārdā lūdzu. Thank you very much, uh, Mr. Sef. Paldies, Šefčkoviča kungs. Šefčkoviča. Mēs saprotam, ko nozīmē sagatavoties jaunam uh, portfelim piecu dienu laikā. Tas ir skaidrs, ka tas nav vienkārši, bet par apgādes drošību gribu jums jautāt. Kā jūs zināt, mēs esam ļoti atkarīgi no enerģētikas, enerģijas eksporta. Viens uh, miljārds dienā eiro tas apmēram izmaksā. Uh, Un tas attiecās uz vairākiem nozīmīgākajiem enerģētikas sektoriem. Arī uh, gāzes piegādes ir atkarīgs no Krievijas. Jūs pieminējāt arī situāciju Ukrainā, kur gāzes piegādes tiek izmantotas, lai šantažētu Ukrainu. Uh, Vai jūs atbalstīsiet tā saucamo South Stream uh, vadu, uh, lai samazinātu atkarību no Krievijas? Un kā jūs grasāties samazināt uh, enerģētikas atkarību no Krievijas un vispār uzlabot piegādes drošību? Paldies! par šiem abiem jautājumiem. Tie ir ļoti būtiski, tie būs mūsu darbības centrā turpmākajos gados. Sāksim ar South Stream. Tādināt. Šis projekts ir apstādināts un tam ir savi iemesli. Eiropas Savienībā Uh, pagaidām šis projekts izskatās tā, ka to īsteno firma, kas negrib ievērot Eiropas Savienības noteikumus. Mums ir jāatbild vispirms uz vairākiem jautājumiem. Ir abām, tad šai firmai ir jāapņemās uh, atbilst Eiropas noteikumiem un enerģētikas uh, drošības stratēģija arī ietver jautājumu, kā Tas līdzēs mums eh, diversificēt enerģētikas veidus. Un šobrīd es neredzu, ka šis projekts atbilstu uh, eh, manis minētajiem kritērijiem. Mēs uh, domājam par politisko un finanšu atbalstu tā saucamajām dienvidu koridoram. Uh, kas varētu palīdzēt mums diversificēt enerģētikas veidus. Kaspijas jūras gāze tiktu transportēt uz Eiropas Savienību. Un mēs būtu, mēs sadarbotos ar Azerbaidžānu un varam arī, varētu uzsākt sarunas arī ar citu valsti, proti Turkmenistānu. Um, mans, mana vēlme ir dažādot enerģēti, enerģijas veidus un strādāt pie šiem dienvidu uh, koridoru projektiem un veltīt finansējumu tiem. Paldies! Tā um, sociāldemokrātu vārdā Katalīna Van Bremta. Paldies! Es esmu mazliet saaugstējusies, tāpēc uh, krekšķinu. Gribu pajautāt par enerģētikas savienību kopumā. Jūs zināt, ka jau tagad mēs esam dzirdējuši dažādas interpretācijas. Uh, runa ir par to, lai samazinātu mūsu enerģetisko atkarību no Krievijas, bet tas mūsu grupē ar to nepietiek. Jūs minējāt piecus pīlārus, un es domāju, ka tie lielā mērā raksturo šo Eiropas enerģētikas savienību. Un vērtējot šos piecus pilārus, kādas būs jūsu galvenās prioritātes un konkrētie pasākumi uh, turpmākajā gadā? Uh, Paldies! Manuprāt, šīs prioritātes mēs varam plānot kopā un piestrādāt pie tām kopā. Uh, Es ļoti uzmanīgi skatīšos, kā rīt beigsies saruna starp Ettingeru ar Krievu un Ukraiņu partneriem. Es ceru, ka mums izdosies novērst drāmu gāzes piegādes sektorā. Un tā ir viena no pašām galvenajām prioritātēm, ar ko tagad strādājam. Bet ja mēs no tā tagad mazliet novēršamies un skatāmies uz stratēģiju, tad vislabākais būtu turpināt, tad attīstīt visus pīlārus vienlaicīgi, jo bez tā vispār nevar. Mums būs jāpieņem uh, ļoti ambiciozi lēmumi Eiropas Savienības padomē, un rītdien uh, tiks sagatavota līderu tikšanās, kas notiks uh, ceturtdien. Vienlaikus būs jāstrādā pie likumdošanas kas jāmaina likumdošanas ietvarā. Nākamā gada pavasarī būs jāsagatavo mūsu pārunu pozīcija tikšanās reizē Parīzē. Mums ir jāvirza proce vairāk procesu vienlaicīgi uz priekšu, lai arī attīstītu šos Connecting Europe instrumentus. Mēs strādāsim ar uh, Uh, valsts iepirkuma jautājumiem ļoti apjomīgos vai svarīgos projektos un ir jādarbojas ļoti enerģiski tieši uh, iekšējā tirgus jautājumos, jo jau pirms kāda laika mēs vienojāmies, ka 2014. gadā enerģētikas iekšējiem tirgumu Eiropas Savienībā bija jābūt pabeigtam, bet nu, mēs redzam, ka līdz gada beigām tas, protams, nenotiks. Paldies! Žilī Gildinga, lūd, Gerlinga. Paldies! Junkera kunga jaunajā šajā struktūrā Energopolitika būs ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu prioritāšu izpildi, bet ir nepieciešams konkrēts idejas, kā to izdarīt. Gribu uzdot konkrētu piemēru. Eiropas parlaments strādā pie uh, emisiju griestu direktīvas. Tas nozīmē, ka ir paredzēts konkrēts izmaiņas uh, vidas uh, kvalitātei, gaisa kvalitātei, kas uh, ietekmēs uh, uh procesus. Uh, Mums ir divi paralēli likumdošanas procesi, viens par eh, siltumnīca eh, izmešu gāzēm un otrs par pārējām emisijām. NOX eh, daļiņas un gaisa kvalitātes pakota nav sinerģijas starp šīm prioritātēm, mēķi neatbilst un arī laika termiņi neatbilst. Dalību valstīm ir jāizpild kolosāls mērķu apjoms, bet tā nav no labāka regulācija. Ko jūs paredzat šai jomā darīt? Uh, Paldies, Gerlingas kundze. Jūs ļoti labi aprakstījāt situāciju, un tas bija viens no iemesliem, kāpēc uh, prezidents Junkers izmainīja struktūru. Mums, mēs esam spiesti sadarboties daudz ciešāk, ne tikai starp komisāriem, bet arī starp dažādajiem dienestiem, un būs ļoti būtiski. Uh, lai vicepriekšsēži un priekšādātājs uh, rādītu piemēru, ka mēs tiešām vēlamies cieši sadarboties. Ja mēs skatāmies uz jaunās komisijas organigrammu, tad, ja jūs dosiet man savu atbalstu, tad es koordinēšu sadarbību starp šiem zaļajiem, zaļi iekrāsotajiem komisāriem. Eh, būs arī ļoti būtiski cieši sadarboties ar atbildīgajiem dienestiem, kas strādā ar vides likumdošanu. Varu jums apsolīt, ka vicepriekšsēža loma ir galvenokārt koordinātora loma. Viņam jānodrošina, lai dienesti jau no paša sākuma ļoti labi sadarbotos, lai nebūtu pretrunas starp dažādo dienestu formulētajiem mērķiem, lai arī pārskat atbildības schēma būtu tāda efektīva un darbotos. Un lai pirms kolēģijas tikšanās tiktu nodrošināta laba sadarbība starp dienestiem. Un nevienmēr ir um, panākumus nes uh, centieni mēģināt saskaņot divas likumdošanas pieejas, tad, kad uh, teksti jau ir gatavi. Mēs gribam darīt savādāk. Mēs gribam arī, lai nebūtu liekas birokrātijas, lai sadarbība jau no paša sākuma notiktu tādā pozitīvā garā. Frederiks Federlīs, Aldes pārstāvis, lūdzu. Uh, Paldies! Es uh, iegādājos jaunus krēslus savam birojam, lai jums tur ir ērtāk sēdēt. Mans pirmais jautājums ir par to, kā jūs nodrošināsiet, lai Eiropa uh, iegūtu vadošo lomu atjaunojamās enerģijas sektorā. Uh, kā uh, saskaņot vides jautājumus ar nepieciešamību pēc izaugsmes. Un viens no galvenajiem jautājumiem šeit, kas tiek apspriest parasti, skan tā, ka ir jāizvairās no uh, klimata, cīņas pret klimata pārmaiņām, lai tā negatīvi neiespaidotu ekonomisko izaugsmu. Es gribu uh, dzirdēt jūsu apsvērumus, kā jūs grasāties to panākt. Paldies, Federlī kungs. Es domāju, ka gan konkurētspējīga ražošana, gan konkurētspējīga zaļā politika, tām ir jābūt ar tādu savstarpēju pozitīvu ietekmi. Un jūs esat, protams, eksperti, jūs daudz smalkāk pārzināt šos jautājumus, jūs zināt arī, cik dārgs ir enerģijas imports un kāds, un ka pietrūkst arī stabilitātes skatu katru rudeni šī problēma parādās no jauna. Mēs atkal un atkal esam atkarīgi no enerģijas, sekto, enerģijas avotiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Mums ir jāstrādā pie atjaunojumās enerģijas, uh, saules enerģija, Saules enerģijas uh, sektora attīstīšana notiek Eiropā ļoti aktīvi. Uh, Un uh, mēs pārdodam šo tehnoloģiju arī ārzemēs, cita starpā uh, Ķīnā. Mums uh, grūti ir skriet maratonu ar masku sejas, jo grūti elpot. Bet galvenais, kas mums ir nepieciešams, ir panākt progresu un parādīt šo progresu, un jābūt arī juridiskai drošībai jebkuram uzņēmumam, un likumdošanas ietvaram ir jābūt labvēlīgam zaļajām tehnoloģijām. Un šai pieeja ir jābūt tādai, lai tā nekaitētu ražošanai, bet atjaunojamo enerģiju sadaļa enerģijas eh, komplektā tomēr pieaugtu. Paldies! Reprezents Goe. Silioklis Goe vārdā. Paldies, vice priekšsēža kungs. Eiropas Savienības paziņojums par elektro apgāžu drošību nesaka ne vārdu par vidusjūras reģionu situāciju un vidusjūra īstenībā var spēlēt svarīgu lomu ES e energodrošības sakarā, jo mums ir iegūsnes uh, energoresursi potenciāli, un tādēļ jautājums, uh, runājot par Kipras uh, iegulēm, vai tās nebūtu arī jāizmanto, jo es uzņēmēji varētu uh, ambiciozi sākt darboties, uh, lai piekļūtu šīm iegulēm, un mums vajadzētu uh, arī tādu savienojumu mezlu, mezglu pār vidusjūrai, uh, lai stiprinātu mūsu neatkarību energo uh, jautājumos, vai kāds ir jūsu viedoklis par to. Paldies par jautājumu. Gribētu uzsvērt vienu lietu. Es it kā par to runāju, bet laika trūkuma dēļ, tātad es uh, tikai īsi izteicos par vidusjūras gāzes uh, savienojumu. Un tiešām Kiprai ir milz potenciāls, 140 līdz 160 miljārdu kubikmetru gāzes potenciāli, kas ir diezgan ievērojama rezerve un ja notiks vēl izpētes, iespējams, ka tiks atrasts vēl gāzes e, e, e rezervis. Kipra un Malta jau labu laiku um, cīnās, lai pārvarētu šo energo saliņu status. Un mums ir uh, Uh, vienotās intereses projekti, uh, kas ir vērsts uz to, lai energo saliņu status tiktu pārvarēts. Un tādēļ es ar lielu prieku ar Kipras uh, uh valdību sadarbotos, lai atbalstītu viņus uh, Afrodītas lauku izpētē, uh, kā arī veicinātu projektus, kas būtu vērts uz to, lai Kipra savienot ar Eiropas energo tīklu un lai Kipra un Eiropas savienība abas iegūtu no šiem jauniem gāzes atklājumiem mazinot uh, es energoatkarību, nu par pilnīgi neatkarību es negribētu runāt, tas būtu pārāk spēcīgs uh, izteikums. Paldies, un tagad zaļo vārdā Boskurta. Uh, paldies, komisār kungs, šeit esmu komisār. Par starptautiskām klimatsarnām uzklausīšana laikā nebija skaidrības par tādu svarīgu jautājumu, kurš uh, Eiropas Savienības vārdā vedīs sarunas e, starptautiskās klimata sarunās. Nosauciet vienu vārdu, mums jau pietiks. Jūs teicāt, e, e, ka es varu runāt vienā balsī. Nu, kurš tad būs šī balss? Tas ir pirmais. Otrs. Jūs diezgan daudz runājāt par to, ka jūs vēlties uh, um, tādu konkrētu vai um, uh, Eh, saturīgi eh, starptautisko rezultātu. Ko jūs ar to domājat? Eh, Eiropas Savienībā tiek runāts par mīnus 40%, bet patiesībā mums vajadzētu varbūt tiekties uz 50% samazinājumu. Un ja mēs ļautu šī perioda ehm, um, ietaupījums uz nākotnē atlikt, tad varētu vēl vairāk uh, ambiciozāks būt šis mērķis. Un ko jūs darīs, lai 40% būtu tiešām 40% samazinājums? Paldies, paldies par jautājumu. Ja jautājums ir, kas dosies uz Parīzi, es jums varu apstiprināt, ka es tur došos, taču ceļš uz Parīzi ir garš, un tas sāksies šo ceturtdienu Briselē, turpināsies Līmā, un tad būs daudz startautisku konferenču, eh, kurās eh, sanāksme tiks gatavota. Kas mums jādara? Mums jāparāda komandas gars, ka mēs visi kā komisija strādājam vienoti. Jo ne jau tikai klimata izmaiņu komisārs vai viceprezidents energosaimnības jautājumos e, risinās šos jautājumus, bet visi šie kolēģi, ar kuriem es sadarbošos, e, visiem ir kas dodams, ieguldāms jo dažādas jomas eh, var būt ar savu ieguldījumu eh, Parīzes sarunu eh, veiksmīgā iznākumā. Mums jāpatur prātā viens mērķis vienmēr. Kā visveiksmīgāk pārstāvēt, visefektīvāk Eiropas Savienību šajās sarunās? Vai tas ir klimata izmaiņu komisārs, vai arī vajadzīgs augstāks politiskais līmenis, un tur vajadzētu doties er-, Energos Savienības viceprezidentam? Uh, lūk man pieeja šim jautājumam, es domāju, ka galvenai prioritātei vajadzētu būt gūt panākums, lai būtu startautisks eh, juridiski saistošs nolīgums Parīzē. To mēs esam parādā uh, eh, zemeslodei un saviem pilsoņiem, uh, lai uh, rūpniecības spēles notiekumi visur būtu vienlīdzīgi, vienādi. Un rezultātu lielā mērā ietekmēs arī ceturtdien gaidāmais 2030. gada ietver apstiprinājums. Bet tad es jums varu apliecināt, ka komisija ļoti rūpīgi gatavosies Parīzē un būs ambicioza. Paldies! Ar to esam beiguši savu pirmo jautājumu kārtu politisko grupu vārdā. Sāksim nākamo mm, sarunu kārtu. Kolēģis Pēters Līdz. Paldies priekšsēm. Viceprezidenta amatkandāta kungs, jūs pieminējāt energoefektivitātu. Žanklāts Junkers un Migels Arijas Kaņete bija ļoti precīzi šajā jautājumā. Vismaz 30% līdz 2030. gadam samazinājums. To es gribētu arī sadzirdēt no jums tikpat precīzi. Un kā jūs atbalstīsiet šos divus? Uh, E, šīs apņemšanās īstenošanā. Tad par līdzekļiem, tas mums šķiet ļoti svarīgi, ir ekodizaina direktīva. Un man tā šķiet pamatā saprātīga, bet ir arī kritika. E, konkrēti jautājums ko jūs domājat par uh, dušas, uh, uh, izēju dušas galdiņu regulējumu? Uh, tas ir tāds strīdīgs jautājums. Un arī Skaņetes kungs teica, ka viņš gribētu pēc 2020. gada energo direktīvu um, darbību pagarināt, um, tad būs um, arī koplēma procedūra parlamentam, par to mēs priecātos, bet kā um, jūs gatavojaties um, atbalstīt cilvēku šajā jautājumā? Ļaujiet man. Mm, tad, tad eh, pārjautāšu eh, eh, tulkojumu pēc. Tātad jūs runājat par dušu galviņiem, jā. Nu labi, tātad paldies par jautājumiem kā komisārs Junkers un mans kolēģis Miguels Kaņete, arī es esmu apņēmis pilns šo 30% sektošo mērķi īstenot attiecībā uz energoefektivitāti un darīšu visu, ko varu jau rīt Luksemburgā. Gatavojoties šīs dienas uzklausīšanai un rītdienas sarunām ar Eiropas ministriem, šis ir jautājums, par kuru sarunas būs smagas, jo ir diezgan liela pretestība no dalību valstu puses, bet es darīšu visu, kas ir manās, manos spēkos, lai pārliecinātu, lai sarunu ceļā pārliecinot kolēģus, cik svarīgs ir šis mērķis Eiropas zaļājai politikai un tās nākotnē. Runāt par ekodizainu man un visai komisijai būtu vajadzīga jūsu palīdzība, e, cik ekodizains ir svarīgs. Ļoti bieži, diemžēl, ekodizaina direktīva tika um, padarīta smieklīgi presē, kā pārlieku birokrātisks instruments, uh, ar kuru palīdzību komisija grib regulēt visu no mazu līdz lielu iekārtu jautājumiem, bet mēs aizmirstam, ka pateicoties ekodizainam līdz 2020. gadam Eiropa uh, ietaupīs summu, kas atbilst Itālijas viena gada energo patēriņam. Tas ir tik nozīmīgi tādēļ, es domāju, ka mums ir vienkārši uh, labāk jākomunicē, ja ir runa par uh, putekļu sūcējiem vai šādiem ierosinājumiem. Mums ir uh, sabiedrībai jāskaidro, kādēļ mēs to ierosinām, kādu būtu ieguvumu un lai nebūtu tāds birokrātiskuma ekscess, par kādiem jūs runājat, eh, es piekrītu jums, ka tas ir jāmazina, cik nu iespējams. Mums jāvērš uzmanība galvenokārt uz tām iekārtām, kuras tiešām var dot energo ietaupījumu. Paldies! Maties Grotes kungs. Tieši tā, šeit viņš sēž. Kad mēs saņemam jaunās komisijas portfeļu sadalījumu, atklājām, ka energos savienības jautājums klimats enerģija tiek uh, savienoti, apvienoti, un bija daudz bažu šajā sakarā kolēģi starpā, ka nākamā piec gadu gaitā klimata politikas un arī vīdas politikas jautājumi uh, tiktu uzskatīti par mazāk svarīgiem, uh, iespējams pat pavisam piemirsti. Ko jūs kā vicepriekšsēdis grāsaties dalīt šajā jomā, lai kritiķu uh, balsis apklusināt, un man jāsaka, tās nav līdz šim kļuvušas klusāks, ka tā nenotiks. Jūs nu pat jau e, šo to teicāt par e, atjaunīgās enerģijas stiprināt izmantošanu, taču ko teiksim sabiedrībai? Mēs saņemam daudz jautājumu par šiem jautājumiem, man tas ļoti interesētu. Paldies, Grotas kungs, par jautājumu. Pirmkārt, nedomāju, ka šī ļoti svarīgā politikas joma varētu tikt aizmirst, jo jūs man vienkārši to neļausiet. Es zinu, cik jums šī politika ir svarīga, šī politikas joma, un tas ir arī skaidri misijas, tātad darba aprakstā uh, izklāstīts, uh, kā arī uh, klimata izmaiņa komisārei un vidas komisāram. Mēs redzam, cik svarīga šī politika nākotnē. Mēs redzam arī daudz svarīgas attīstības tendences nākamo gadu gaitā. Runājot par atjaunīgiem energoresursiem, tie tagad ir trešajā vietā energo ražošanas sarakstām. Redzam arī to, ka arvien vairāk energo uh, iegūs avoti vai to tehnoloģijas nobriest. Taču Diemžēl arī šeit e, pastāv ierobežojumi, jo mums nav pietiekoši labi e, enerģijas e, pār transporta tīkli, un mums ir tādi, tādas uh, tādu pudeles katli, e, kakli, tādas šaurās e, vietas, kuras nav tik labi nedarbojas attiecībā uz energotīkliem. Un e, tādēļ es domāju, ka ir jāveicina arī pētniecība par jaunām metodēm, kā vēl vairāk uzlabot energo efektivitāti. Nu jā, tā noteikti būs viena no Eiropas komisijas prioritātēm, jo, ja mēs runājam par en, Eiropas energo neatkarību un mums pašiem pie, pieejamiem energoresursiem un par mūsu starptautiskajām saistībām, kurus esam apņemšies kā pasaules attīstīt daļu līdz 2050. gadam, tad energo, atjaunīgi energoresursi noteikti ir, eh, nu, tā kā galvenais veids, kā šos mēs panākt. Paldies! Nākamais jautātais. Dankams. Paldies, eh, viceprezidenta kandātkungs par infrastruktūru. Vai e, būtu jauns līgums nepieciešams vai līguma grozījuma, lai varētu nodrošināt vienlīdzīgas e, um, spēles noteikumus e, šajā jomā. Un esmu Skotu deputāts, Skotijai daudz energoresursu, bet mēs esam, mums ir vāja savienojuma. E, mums ir daudz vēja enerģijas, bet to grūti savienot ar, uh, pievienot tīklam. Uh, kā ir ar Ziemeļjūras eh, šo tīklu, cik jūs tam gribētu vērst uzmanību? Es gribētu jūs arī aicināt um, uz Skotiju. Es domāju, Skoti jūs ļoti labprāt uzklausītu, eh, ja jūs viesotos mūsu uh, dzimtenē. Paldies par šo jautājumu. Jā, es domāju, mēs varam daudz darīt esošo līgumu ietveros. Līguma izmaiņu process ir diezgan sarežģīts es labi apminos, ka Barozo otrajā, ko, otrās komisijas uh, amatā stašanās tika iekavēta, ja mums bija problēmas ar ratifikāciju, šis process ir saržīts, mēs to zinām. Tādēļ es teiktu, ka mums vispirms jāizsmeļ visas iespējas politiskās un juridiskās, kuras mums sniedz esošie līgumi, un es domāju, ka mēs tiešām varam daudz sasniegt tā ietveros. Runājot par infrastruktūras Eh, projektiem un eh, starpsavienojumiem. Es domāju, ka mums ir daudz finansējuma iespēju. Pirmais, protams, ir Connecting Europe rīks, e, kam ir es finansējums ap 6 miljārdu eiro. Tā nav liela summa. Um, e, Tā tad mums ir vajadzīgs moderns finansējuma pieeja, moderna finansēšanas pieeja, un tas būtu veids, kā šos 300 miljārdu jauno investīciju pakotni izmantot, ko prezidents Junkers ir e, jau izsludinājis, jo tad mēs varētu sasniegt vairāk. Es domāju, ka pozitīvi ir tas, ka mums ir tāds ģenerālplāns, kā to darīt energodrošības stratēģijas pielikumā ir projekts saraksts mūsu visu kopējās intereses projektu, mm, kas būtu īstenojami pēc iespējas drīzāk, tuvākā laikā un kas būtu īstenojams vidējā laiktermiņā. Taču uzskatu, ja mēs sāksim investīciju paketi labi veidot, tad kopā ar Eiropas investīciju banku mēs varam radīt modeļus, kas varētu tikt izmantot arī infrastruktūras investīcijām eh, nedaudz citās jomās nākotnē. Paldies! Jāns Herbrandī kungs. Paldies priekšsēd. Esmu šeit vidū, Ševčovičs kungs. Paldies. Kaut arī jūs eh, pieci pīlāri ietvaros pieminēt energoefektivitāti un energopiegāžu eh, organizāciju. Es pamanīju, ka jūs eh, atbildēs daudz runājat par fosīliem kurināmiem. Uh, Eh, gāzes piegāžu nodrošināšanu tam līdzīgi. Taču vai jūs piekrītat man, ka Eiropas enerģijas eh, eh, padarīšanu lētāku, tīrāku un mazāk atkarīgu mums vajadzētu daudz uzmanību vērst uz atjaunīgiem enerģijas resursiem. Un kā arī Austrum Eiropā ilgtermiņā um, fokus uz atjaunīgiem enerģijas resursiem ir vislabākā stratēģija šodien Eiro padomē jānāk klajā ar jauno vienošanos. Mēs zinām, ka ir austrum rietumu dalījums padomē. Vai jūs pārliecināsiet austrumu partnerus mūsu Eiropas Savienības ietveros, ka ļoti ambicioza klimata un energo politika ir viņu pašu interesēs? Paldies! Noteikti pielikšu visas pūles jau rīt eh, vispārīgo lietu padomē Luksemburgā un domāju, ka vissvarīgāk, eh, raugoties uz ceturtdienu, ir, lai mums būtu skaidra es vienošanās par šo jautājumu, lai mēs gādātu, ka Eiropa virzītos vienā virzienā, runātu vienā balsī, un mums būtu skaidrs ietvers par to, ko vēlamies sasniegt. Ne tikai uh, no šodienas līdz Parīzes sanāksmē, bet līdz 2030. un pat arī 50. gadam. Ja mēs raugamies uz mērķiem, kas ir nosprausti līdz 2000, 2030. gada ietvaram, mēs esam tagad nu pat eh, strādājuši jau komisijā ar ļoti pamatīgiem ietekmes novērtējumiem, pamatojoties uz savu apņemšanos, ka līdz 2050. gadam attīstītajā pasaulē oglekļa izmešus vajadzētu samazināt par 80 līdz 90 procentiem. Tāds bija uh, sākuma punkts, no kura mēs tad uh, rēķinājām un iz, uh, ieguvām šo skaitļus, ko piedāvājam jums un dalībvalstīm. Un es domāju, ka kļūst arī arvien skaidrāk, ka Centra un Austrum Eiropas valstīm, ka ir ļoti svarīgi arī vērst uzmanību uz atjaunīgiem energoresursiem. Progress tiek panāts, bet bažas ir tādas, ka viņiem ir citas startpozīcijas, citas finansējuma iespējas un cita veida uh, tīkla kvalitāte, lai atjaunīgos resursus pieslēgtu. Tādēļ es domāju, ka ir diviem elementiem jābūt pakotnē, par ko tiks runāts ceturtdien. Pirmkārt, uh, uh, nastu dalījums, otrkārt tas, ko es vēlētos saukt par investīciju fondu, uh, E, kas tikt veidots no ETS neizmantotiem e, e, potenciāliem, kas tikt izmantots, lai ļautu Austrum Eiropas un Centrā Eiropas valstīm atjaunot, modernizēt spēkstacijas un tādējādi nonākt pie daudz tīrāka energo mikšļa nekā šodien nākamā jautātāja. Mhm. E, paldies! Jūs rakstiskajās atbildēs jūs norādījāt, kā jūs darīsiet visu iespējamo, lai visas dalībvalsts un Eiropas parlaments varētu saņemt informāciju par e, starptautiskajām e, sarunām un ka Eiropas Savienības pozīcija jābūt vienotai un spēcīgai. Tas viss ir ļoti pozitīvi un man ir prieks to dzirdēt, bet gribētu dzirdēt, kāds plāns, plāns jums ir starptautiskajām sarunām par klimatu, jo Eiropas Savienība vēlas savie, samazināt CO2 izmešus bet ir svarīgi, lai arī citi piesārņotāji ASV, Ķīna un Indija, piemēram, lai piedalītos šajās iniciatīvās. Ko jūs varētu teikt par tām valstīm, kuras nepiedalīsies šajā cīņā pret klimata izmaiņām? Tā, lai tās nevarētu izmantotu uh, to savai, savam labumam un lai radītu sev darba vietas. Paldies! Viem, že my si určite... Uh... Paldies! Man tagad ir iespēja atbildēt dzimtajā valodā. Mēs ļoti labi varam saprasties un uh, tulki pārtulkos slo no slovāku valodas. Runājot par jūsu jautājumu, varu apsolīt komisijas vārdā un arī pats savā vārdā. Uh, ka šīs pārunas mēs e, sagatavosim tādā ļoti caurskatāmā veidā un informēsim uh, Eiropas parlamentu par mūsu pārunu nostāju. Mēs zinām, ka Eiropas parlaments ļoti, e, ir ļoti ieinteresēts un lai būtu informēts uh, runājot par ANO ģenerālo asamblēju, es esmu daudz optimistiskāks raugoties uz iespējamo Parīzes sanāksmes mērķi. Iespējams, ka mums pat izdosies ātrāk pavirzīties uz priekšu. Ņujorkā mēs pieredzējām uh, kaut ko pavisam jaunu, tādu lielāku interesi un ieinteresētību vides jautājumos. Arī Bankī Mūna kungs ir izrādījis. Um, uh, tādu daudz izrādījis interesi par vides aizsardzību. Uh, Eh, Ķīnā savukārt tiek pārbaudīta vai testēta jauna sistēma, kas ir līdzīga mūsējai emisiju tirzniecības sistēmai. Un to visu es vēlos izmantot, lai ceturtdien, lai uz ceturtdien varētu sagatavot tādu ļoti labu pārunu pozīciju, kas tiks izmantota nākamā gada pavasarī. Manuprāt, mūsu izredzes tagad ir labākas. Mums ir lielākas iespēja pārliecināt daudzas valstis. Monsieur le Paldies, Jadat kungs, cienījamais komisāram atkandidāt kungs, es šeit esmu pa kreisi zālē. Jūs jau minējāt Junker rakstīto misijas vēstuli, amata aprakstu, jūs mēģināt, lai Eiropas Savienība būtu pirmajā vietā attiecībā uz atjaunīgiem energoavotiem. Vai jūs domājat, ka šis 25% mērķis līdz 2030. gadam, kādu to ierosina izajošā komisija, Eh, vai tas ir reāls? Viņi saka, ka eh, šajā esošajā bijušajā komisāra kolēģijā jūs bieži vien eh, balsojāt par tādiem ļoti neambicioziem mērķiem, bet tagad 25% tas nozīmē, ka Eiropas Savienība samazinās savas energoražošanas kapacitātes. Uh, un uh, kāds būs šis darba samērs uh, līdz 2020. gadam un no 2020. līdz 30. gadam un šie 25%, kas būs tāds kā nesaistošs mērķis, vai tas tik tiešām palīdzēs jums padarīt Eiropu par līderu atjaunīgo energoresursu jomā? Paldies par šo jautājumu. Tas ir ļoti labs, pamatots, paskaidrošu, kāda ir loģika šim priekšlikumam, kad komisija ar to nāca klajā. Tātad Sākuma punkts bija sakojošs, kā mēs varam izpildīt savas saistības attiecībā uz 50. gada CO2 samazināšanas uh, mērķiem, kas tika izstrādāti, un kā mums to izdarīt vislabākajā, izmaksas efektīvākajā veidā. Un tas atkal bija otrs uh, svarīgs punkts šai analīzē. Mēs izmantojām ļoti precīzu metodoloģiju, kā to panākt, un rezultāts bija uh, tāds, ka, nu jā, šie pa, bāzes parametri, tos mēs jums uh, iesniedzām, uzrādījām. Un mīnus 40% siltumnīca efekta grāžu emisijām no dalībvalstu puses, 30% centienu energoefektivitātes jomā un vismaz vēl uzsvērš 27% atjaunīgo energo uh, avotu izmantošanu. Tātad, jo tas bija izmaksu ziņā visefektīvākais modelis. Jā, varbūt, ka vajadzētu tādus ātrākus, eh, ambiciozākus centienus, bet tad izmaksas atkal būtu lielākas. Tātad tas viss balstījās uz ekonomisko analīzi, kas bija pamatā šiem mērķiem, kurus mēs gal galā likām jums priekšā un attiecīgi arī dalību valstīm. Jau šobrīd esmu pārliecināts, ka mēs sasniegsim šos mērķus, jo diskusijas, kādas ir bijušas dalība valstīm, parāda, ka ir vairākas valsts, kuras gribētu iet arī vēl tālāk. Tātad pāri, ši, pāri šim 27% mērķim, un es domāju, ka arī šajā ziņā galu galā Eiropa pat vēl labāk pārpildīs šos mērķus un no tā noteikti iegūtu mūsu vīda un uh, klimatu izmaiņu uh, centieni tīpaši saskaidot to, savienot to ar 50. gadu mērķiem. Paldies, un tagad Šafauzer kungam vārds. Paldies, komisāra kandidāta kungs, labu vakaru. Jūs likāt uzsvaru uz energo taupīšanu, uz atjaunīgiem energoresursiem, jūs runājat par 300 miljārdiem, ko Junker kungs ir paredzējis investēt, atsautāties uz citiem komisāriem. Bet par šiem 300 miljārdiem mēs nezinām, kur viņi ir un no kurienes viņi nāk. Man ir jums priekšlikums. Ar Filipu Maištatu esam uh, izstrādājuši projektu, uh, kurā iesaistās Portugāla, Spānija, Itālija, Francija. Energo taupīšanas un atjaunīgo resursu jomā par 360 miljārdiem. Tās ir starp 300 un 360 miljārdiem. Un mēs jums uh, ierosinām tādu ļoti oriģinālu finansējumu. Uh, Eh, reāla ekonomika. Citiem vārdiem sakot, mēs ierosinām, ka eh, daļa, ka, ka mums būtu reāli projekti un eh, tas nebūtu nu, nenonāk tikai nu, par labu bankām. Vai jūs atbalstītu šādu izlietojumu? Paldies! Paldies par šo jautājumu! Protams, ka tas ļoti lielā mērā skār tad plašāk jautājumu par stabilitāti un uh, izaugsmes paktu. Un uh, šī stabilitātes un izaugsmes pakta paša stabilitāte jautājums arī tiek intensīvi diskutēts. Tādā veidā, lai mēs uh, būtu uzticami runājot par izaugsmas un stabilitātes paktu, no otras puses arī kādā veidā mēs uh, veicināsim investīcijas eh, reālā ekonomikā, kā jūs norādījāt. Šai sakarībā es ļoti novērtēju jūsu komentāru saistībā ar Eiropas investīciju banku, jo jūs zinat, ka mēs eh, Barozo pirmā komisija tā bija eh, runāja par projektu obligācijām, ievies šīs projektu obligācijas. Nu, jāsaka, rezultāts nav bijis īpaši iespaidīgs un mums Um, būtu kārtīgi jāpārdomā, kā panākt, lai viss funkcionē labāk, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim uh, radīt šos 3, 300 uh, miljārdu eiro investīciju pakotnē. Un, godīgi sakot, es gribētu, lai būtu, nu, tāda aktīvāka un iesaistītāka Eiropas uh, Savienības investīcija banka. Es domāju, ka finanšu ministri uh, bet arī Eiropas Investīcija bankas pārvaldītājiem vajadzētu ļoti konkrēti darboties attiecībā uz to, ko, kas tiek sagaidīts no Investīcija bankas, kā var kombinēt tās zināšanas un finansiālās iespējas, kādas tā ir ar Eiropas fund, fond, līdzekļiem, ar struktūra fondiem un uh, uh, privātiem un publiskiem projektiem un investīcijām. Uh, Tātad eh, ar tiem līdzekļiem, kas ir pieejami finanšu tirgos, eh, apdrošināšanas uzņēmumos, uzkrājbankās, tātad kā to visu investēt reālā ekonomikā, jo tas tik tiešām dod kāds reāls izmaiņas. Paldies! Tagad Jānīkungam vārds lūdzam. Paldies! Eh, Šefkoģi kungs, mēs, zinat, ka jū, mēs zinām, ka jūs vienmēr esat cīnījies par rūpniecības politiku, ņemot vērā problēmas, kādas rada energoizmaksas un cīņa pret klimatiskajām izmaiņām. Un tātad šī saikne ir ārkārtīgi svarīga um, ar Eiropas konkurētspēju visiem šiem elementiem. Un parlaments rezolūcijas formā uzdev jautājumu komisijai attiecībā uz 2020. gada izvirzītiem mērķiem, vai tie būs ekonomiski izpildāmi un reāli, un vai uzņēmumi, kuriem būs jāsamazina, tad jāuzlabo energo rādītāji, vai viņi savukārt atkal necietīs uh, konkurences ziņā. Un kā ir ar brīvo emisijas kvotu piešķiršanu? Tātad, kā jūs vērtējat šo pozīciju un vai jūs uh, veicināsiet praktiskus soļus, lai aizsargātu sektors, eh, kas varētu ciest no oglekļa pārneses, piemēram, pieņemot mehānismu, kas varētu kompensēt netiešās izmaksas, eh, kas izriet no šīs tirdzniecības sistēmas. Ko jūs paredzat ierosināt, lai garantētu vienlīdzīgas spēles noteikumus, lai tie, kas eh, eksportē uz Eiropu, varētu piedalīties kvotās? Paldies! Liels paldies un pirmām kārtām gribu pateikties jums, Tajānī kungs, par jūsu neatlaidīgiem centieniem saglabāt Eiropas rūpniecību konkurētspējīgu un lai varētu atkal nospraust šos eh, mērķus, eh, lai tie sasniegtu 20%, jo Eiropai tik tiešām ir nepieciešama konkurētspējīga rūpniecība. Runājot par diskusijām par eh, nozars nākotni. Par enerģētiku runājot. Te ir divi principiāli jautājumi. Pirmkārtām, energo izmaksa elektrībai. Un eh, te parādās problēma, ja mēs skatāmies uz elektrības izmaksu eh, vairumtirdzniecības līmenī, tad eh, cenas ir daudz maz vienādas. Tam, līdzīgs tam, ko mēs redzam ASV, bet ja mēs skatāmies uz mazumtirdzniecības līmeni, tātad tām cenām, ko maksā uzņēmumu par elektrību, tas ir daudz augstāk, divas, trīs reizes augstāk šīs izmaksas ir, un jāsaka, ka tas pats ir apmēram ar gāzi. Tā ka te nav runa tik daudz par enerģijas ražošanas izmaksām, bet kādas ir pārvades izmaksas, kādas ir, eh, kāda ir nodokļi un cik daudz, cik lielā mērā mēs uh, ierobežam konkurences līdz ar šīm uh, Uh, energoizmaksām, tāpēc, ka trūkst uh, starp savienojumu, trūkst savienot, savietojumības ar dažādiem tīkliem, regulātoriem un tā tālāk. Un tā ir Jānī kunga otrais punkts. Arī ļoti būtisks. Un es domāju, ka tas arī būs izšķiroši svarīgs jautājums šīs ceturtdienas uh, darbam. Un tas ir oglekļa pārneses novēršana. Es domāju, ka šai ziņā oglekļa pārneses mehānismam Um, būs jāpaliek kā instrumentam ne tikai tagad, bet arī pēc 2020. gada, jo pretējā gadījumā mūsu um, rūpniecība aizies uz tām teritorijām, kur netiek ievēroti, ievērota vidas uh, noteikumi un regulējums, un mēs tādā veidā zaudēsim konkurētspēju un darbvietas Eiropā. Paldies! Vēl uh, tagad uh, Mārtiņkungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti pareizi jūs izrunājat man vārdu Šefkovičs kungs. Jā, esmu šeit zālē. Jūsu uh, portfelis ir enerģētika, kā jūs zinat, un kāds arī Bratšeks kundas uzklausīšanas laikā. Uh, jautājums ir par šīs uh, savienības saturu. Tā tad. Uh, Ir nepieciešama rīcība, lai mēs e, tiktu ārā no šīs status quo no pašreizējās situācijas Eiropā. Es gribētu zināt, kā jūs saskaņosiet e, dalībvalsts suverenitāti, kāds ir definēts e, līgumos un mūsu energo politikas konverģenci. Ja mēs gribam tik tiešām, lai mums būtu savienība, tātad kā jūs savietosiet Nacionālo un Eiropas Savienību, vai jūs turpināsiet trešās pakotnes īstenošanu, vai jūs domājat, ka ir nepieciešams kaut kas cits kā tirgus integrācija, un visbeidzot, kas notiek? Attiecībā uz mūsu budžeta politiku, vai jums ir doma, piemēram, kā, jā, jūs varētu izmantot šo Eiropas uh, gadu un skatīties kādu rezultātu un tur no tā iespaidoties. Paldies par šo jautājumu un esmu pārliecināts, ka mēs noteikti strādāsim pie uh, šī energos projekta kopā, jo mums ir nepieciešama padziļināt diskusiju ar jums, ar dalībvalstīm un ko grib ierosināt jums es strādāšu pie uh, šīs politiskās koncepcijas un nākšu uz jūsu komiteju, prezentēšu to detalizētāk. Es uh, sniedzu jums pārliecību, ka es nedomāju, ka status quo ir pieņemams. Mums ir jāiet tālāk, jāmaina situācija, kā jau es teicu, ļoti daudz, kas ir darāms energodrošības jomā tajā, kā mēs varam labāk uzlabot solidaritātes mehānismu. Varbūt mums ir jāplūko gāzes drošības direktīva labāk. Un domāju, ka vairāk mums ir jāraugās tālāk par šo trešo pakotni un uh, arī pašreizējo sistēmu, jo ir nepieciešams labāk, uh, tā teikt, uh, lai sadarbojas energoinfrastruktūra Tātad mums ir nepieciešams, piemēram, laba gāzes uzglabāšanas iespēja, labi starpsavienojumi, mums nepieciešami labi viedi, tīkli, bet arī, eh, nu tā teikt, programmatūra ir ļoti svarīga, jo bieži vien mēs redzam, ka pārvades operatori ne, nesadarbojas labi. Bieži vien ir pilnīgs atšķirīgs nacionāls regulējums, ir pilnīgi cita metodoloģija un faktiski eh, enerģijas tirzniecība ir ļoti ierobežota, tāpēc, ka pastāv šīs ļoti atšķirīgās uh, Uh, pieejas, tāpēc mums ir jāuzņemas iniciatīva un jānodrošina, lai pārvades sistēmas operatori un regulātori, lai tik tiešām būtu neatkarīgi un lai būtu reāli motivēti strādāt kopā, jo tikai šādā gadījumā mēs varēsim uh, gūt uh, labumu no uh, vienotā enerģijas tirgus. Paldies! Nu, pan Evžen. Paldies! Tagad Evžens Tošenovskis. Paldies! Es gribētu uzdot jautājumu dzimtajā valodā, jo to jūs arī noteikti saprotat. Es piedalījos arī jūsu uzklausīšanā, runājot par, kas bija veltīti transporta jautājumiem pagājušajā nedēļā, un jūs ļoti labi uzstājāties. Un Arī runājot par enerģētikas apvienību, es domāju, ka jūs varēsiet, jūs varēsiet izmantot arī savu kompetenci, kas jums ir eh, jūsu, saistībā ar jūsu pirmo portfeli. Un mans jautājums ir tāds kā jūs samierināsiet individuālo dalību valstu intereses kā izvairīties no tā, ka viena dalībvalsts izjūt spiedienu no citas vai no Eiropas komisijas, jo geogrāfiskie apstākļi atšķiras, tāpat vēsturiskās tradīcijas un ir arī citi atšķirība iemesli. Paldies! Paldies par jūsu jautājumu! Protams, runājot par uh, transporta politiku. Man tagad ir jauna pozīcija un nākus klāt atbildība. Es esmu Eiropas komisijas vicepriekšādātājs enerģētikas eh, savienībai, bet arī eh, bet transporta politikai un Uh, kosmosa politikai ir jātiek koordinētām vienlaikus vai saskaņotām ar enerģētikas politiku. Šeit vislielākā nozīme būs labai sadarbībai Eiropas komisijas kolēģijā. Runājot par otru jautājumu, jums ir taisnība. Dalībvalstis ļoti tad laiku pa laikam atgādina, ka ir jāievēro Lisabonas līgums un ka dalība valstis drīkst palikt neatkarīgas, nosakot enerģētikas kombināciju, kas tiek izmantota, bet uh, šī tēma var tikt uzskatīta vai in, Uh, nosaukt arī par Eiropas līmeņa jautājumu. Protams, dalību valstīm šeit ir kompetence, bet mums ir arī iekšējais mm. tirgus, mm. un mums ir pieņemtas trīs uh, enerģētikas pakotnes, un var ļoti labi redzēt, ka mums ir nepieciešama sadarbība arī enerģētikas jomā, lai veidotu kontaktus. Un tās mēs varam izmantot arī tā saucamos pamatlēmumus. Paldies! Nākamais runātājs ir Petersena kungs. Paldies! Es esmu šeit, saka runātājs. Jums ir jāpagriež par 360 grādiem, lai mani redzētu. Uh, Runājot par uh, cīņu pret klimata pārmaiņu sakām un ekonomisko izaugsmi, tiem nevajadzētu būt diviem aspektiem, kas nonāk pretrunā. Un es gribētu jūs aicināt izvēlēties ļoti ambiciozus mērķus atjaunojum, atjaunojumās enerģijas jomā. Mans jautājums ir, Kā jūs pārliecināsiet dalību valstis, uh, kā jūs par to, par šo pārliecināsiet dalību valsts par šo izmantot enerģētikas avotu, kas tiek uzskatīts par galveno? Jautājums ir ļoti vienkāršs. Vai mēs varam atļauties izmantos 46% mūsu izmaksu, lai sasildītu un atvēsinātu mūsu ēkas, mājokļus, cik daudz mēs varam ietaupīt, kāds ir potenciāls, kā, cik lielā mērā var uzlabot efektivitāti apsaimniekojot mājas. Iepazīstoties ar uh, šo politiku, un es tikos ar kolēģiem komisijā un ekspertiem, kāpēc ir tik, es viņiem jautāju, kāpēc ir tik grūti uh, pārliecināt uh, cilvēkus. Mēs izmantojam gandrīz pusi enerģijas, lai sasildītu un atvēsinātu ēkas. Un atbildi bija drīzāk tāda, ka tagad varbūt ir pārāk daudz regulējuma, ka ēku efektivitātes paaugstināšana tika uztvērta kā obligāta prasība. Tā bija tāda ļoti ierobežojoša vai kategoriska pieeja. Varbūt vairāk vajadzētu domāt par stimulēšanu. Uh, Ir cilvēki, kas nevar atļauties trīskāršas stikla rūtis savās mājās vai modernizēt savus dzīvokļus tādā veidā, kā mēs to iem, iedomājamies. Mums ir jābūt iespējām, jādomā par to, kādas varētu būt iespējas motivēt cilvēkus, motivēt pašvaldības, uzlabot ēku energoefektivitāti. Šis arguments varētu būt, manuprāt, ļoti labs. Paldies, lūdzu, Sofijas Sakorafas kundze. Paldies, priekšādātāji. Godātais komisāra kandidātkungs, jūs runājāt par jaunu savienību vai kopienu. Uh, Tajā tiek ietverti patērētāji, kas uh, cieš no enerģētikas, no enerģijas trūkuma. Un par tiem tad uh, tagad domās uh, cilvēki, kas veido Eiropas uh, Savienības uh, politiku. Un šīs sistēmas, kas ļauj apkurināt vai atviesināt ēkas. Visiem ir, tā kā, ir zināms, kādas tās ir, bet ne visiem tās ir pieejamas. Vai jūs ņemsiet vērā arī sociālo uh, aspektu, runājot par tiem, kas nevar atļauties modernas enerģētikas veidus, un kādus finanšu instrumentus jūs esat par tiešs vai netiešs pasākums jūs grasāties veikt, lai pasargātu cilvēkus situācijā, kurā enerģijas cenas tikai un vienīgi kāpj uz augšu? Paldies par šo jautājumu. Ļoti nozīmīgs jautājums, jo šī problēma ir sāsinājusies krīzes laikā Miljards cilvēku cieš no kas cieš no enerģija, enerģijas trūkuma. Un pašreizējā krīzē mēs redzējām, ka situācija pasliktinās arī Eiropā, un jums ir pilnīgas tiesības jautāt, ko mēs darīsim, lai situāciju uzlabotu. Runājot par sociālo politiku, tā ir lielā mērā dalība valstu rokās. Uh, Te pašā laikā arī Eiropas līmenī ir iespējas, ko mēs varam viens no otra mācīties sociālās politikas jomā, kā aizsargāt cilvēkus, kas ir vismazāk aizsargātie. Ir dažādas Eiropas līmeņa schēmas, un mums ir iespēja arī analizēt konkrētus apstākļus konkrētā dalība valstī. Uh, Piemēram, tiešās subsīdijas varētu būt viens gadījums, citā atkal sociāls pabalsts tiem, kas nevar samaksāt apkuras rēķinus. Citās valstīs ir noteikti griesti um, atbalsta maksājumiem cilvēkiem, kas, kam pietrūks līdzekļu. Un nu, mēs varam izmantot sociālos fondus, struktūru fondus. Un e, ļoti būtiski ir pieņemt valsts atbalsta vadlīnijas enerģētikas uh, subsidēšanai vai atbalstam. Runa ir lai, par atbalstu cilvēkiem, kam klājas visgrūtāk, un arī viņiem enerģijai ir jābūt pieejamai. Paldies! Linnea Engstrēma lūdzu. Paldies. Mans jautājums arī skar vides pārmaiņas, atjaunojamo enerģiju, ogļu pārtraukšanas izmantošanu. Dažās dalībvalstīs ir ļoti grūti panākt investīcijas jau atjaunīgajās enerģijās. Komisijas pētījums liecina, ka uh, fosilais kuni, kurināmais saņem daudz lielākas investīcijas nekā atjaunājumā enerģija. Uh, enerģijas trūkums ir problēma, kas kļūst arvien smagāka. Uh, kā jūs, ko jūs darīsiet, lai atjaunojumā enerģija tiktu attīstīta, cita starpā, lai samazinātu enerģijas trūkumu? Paldies, jautājums ir ļoti daudz plākšņains, to nevar tā tik vienkārši atbildēt. Mums ir komisijai Eiropas Savienība dalību valstīm būs jārisina daudzi lieli uzdevumi. Es gribētu sākt ar to, ka mums tiešām vajadzētu pabeigt, pilnīgot enerģētikas iekšējo tirgu. Ja es skatos uz vairumtirdzniecības cenām, tad tās tīri labi var salīdzināt ar tām, kādas ir ASV. Dažkārt mums ir uh, iespēja izmantot elektrību pat uh, pie mums, bet tā kā noteikumi vai likumi ļoti atšķirās starp dalību valstīm, nu, mēs vienkārši nevaram izmantot uh, iekšējā tirgus priekšrocības, kas ļautu arī samazināt elektrības cenas. Un runājot par publisko intervenci, mēs redzam, ka, ka šeit ir ļoti liela starpība. Vai mēs zaudējam no 120 līdz 140 miljārdu gadā. Cilvēks sūdzas par to, ka cenas Eiropā enerģija ir ļoti augstas un no vienas puses mums ir jānodrošina, lai enerģētikas tirgu barjeras vairs nepastāvētu, lai katrs varētu izmantot tirgus priekšrocības, un no otras puses mums ļoti nopietni ir jādiskutē par cenu struktūru enerģētikā Eiropā. Un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 Eh, eh, sakaru dēļ manam deputātu kolēģim Bēla Kovāčam, eh, kurš ir daudz, dažādas pozīcijas bijis, viņam uzbruka, vai jūs uzņemtos um, uh, okeāna uh, uh, uh, kuģa kapitāņu lomu, bet kādēļ tad jūs uzņemties energokomisāra amatu, vai jūs nedomājat, ka šī ļoti sarežģītā jomai vajadzētu tomēr būt kaut kādai profesionālai iepriekšējai pieredzei? Tā ir pietiekoši sarežģīta joma tomēr. Paldies! Es pilnībā atzīstu, ka ir nepieciešama ekspertīze, eksperta zināšanas šajā jomā. Un es domāju, ka šādus ekspertus Eiropas komisijā noteikti var atrast tāpat kā dalību valstīs. Kas mums ir nepieciešams? runājot par šo politiku. Mums ir vajadzīga politiskā vadība, līderi, ir vajadzīgas diplomātiskās prasmes, lai virzītu dalību valstis pareizā virzienā. Ja dalību valstis ir aizējis par suverenitātes zaudēšanu vai ierobežošanu, un tāpat ir vajadzīga ļoti laba tāda ārpolitiskā bāze runājot vedot pārunas ar partneriem, piemēram, ļoti sarežģītā gadījumā ar Krieviju. Un arī šeit ir jāuzkrāja pieredze, ja mēs runājam par pārunām ar partneriem par klimata izmaiņu politiku vai Es domāju, ka viens augstāka līmeņa pasākums nekā tikšanās Parīzē nākamajā gadā nav paredzēts. Tas būs augsta līmeņa starptautiskā vai ārējo ārlietu politikas pasākums. Un kopā ar kolēģi Mogarīni mēs turpināsim attīstīt diplomātiskās prasmes tieši runājot par vides un klimata pārmaiņām. Uh, runājot par sevi, es domāju, ka es ļoti ātri uzkrāšu zināšanas un mani atbalstīs gan kolēģi komisijā, gan dalību valstīs. Paldies! Paldies par jūsu atbildēm! Došu tagad iespēju manam kolēģim Giovanni Laviem vadīt uzklausīšanas otro daļu. Tagad lūdzu vārds Kestingeres kundzei. Paldies priekšādātāji. Jūs jau vairāk kārt runājāt par atjaunojamo enerģiju, bet ja runā par konkrētu piemēru, uh, Jūs esat komisārs un vēlaties arī uh, būt strādāt turpmāk, tad runājot par atbalstu, ko Eiropas komisija grasījās sniegt atomelektrostacijai Lielbritānijā. Nu, kā tas saskan ar, uh, at, ar ieceri atbalstīt atjaunojamo enerģiju attīstību. Un tāpēc no jums es gribētu dzirdēt, kā jūs šo milzīgo konkurences izkropļojumu izskaidrojat un kā veicināt atjaunojamo enerģijas attīstību un mani interesē, kā jūs balsojāt, vai jūs balsojāt par valsts atbalstu šai atomelektrostacijai, Hinkley Point kodolspēkstacijai vai nē. Paldies par jautājumu. Tas ir pelnījis skaidru atbildi. Hinkley Point atomelektrostacija. Tas bija gadījums, kurā bija runa par valsts atbalstu. Pilnīgi skaidri. Un Tas bija um, konkurētspējas dienestu ģenerāldirektorāta tāds um, gadījums vai lieta, un runa bija par valsts atbalstu, par valsts garantijām, un bija skaidrs, ka 7% no enerģijas Iztrūkt 7% enerģijas, ja šo uh, atomelektrostaciju neceltu. Un runa bija ne, ne tikai par ņemšanu un došanu. Sā, pārunas ar Britu iestādēm bija ļoti sarežģītas. Komisija vēlējās izstrādāt vislabākos noteikumus, no kuriem iegūtu britu patērētāji, un izmaksas uh, tika nolēmts dalīt uz pusēm. Puse no valsts un puse no privātiem investoriem. Un tas, manuprāt, bija daudz labāks lēmums nekā brīdī, kad mēs sākām pārunas. Thank you, and now... Paldies, Parņo kungs. Euh, Paldies, uh, vicepriekšsēdētājiem ar tādu kandidātu kungs. Es esmu šeit otrā pusē zālē. Tātad sākumā gribētu uh, sveikt jūs. Jūs esat ļoti enerģisks un ļoti darboties uh, spējīgs, un jau jūs jau atbildēs norādījāt ka ir pienācis laiks energosavienībai, un jūs norādījāt, ka Eiropas Savienībai ir jābūt skaidri politika šajā jomā, un jūs runājat par pieciem pīlāriem. Protams, tie mums dod arī zinām cerību no mūsu puses. Tāpat laikā mēs zinām, ka, jā, mērķu pieņemšanai nepieciešami lēmumi, tad atkal reizēm tie ceļi, kā to panākt, tie ir atšķirīgi. Un man ir viens jautājums, ko jums uzdot. Vai jūs esat par Eiropas Savienības eh, energosavienību, kas ir līdzīga tam, ko ierosinājis eh, Tuska kungs, vai arī jūs eh, veidosiet tādu centrālu gāzes iepirkšanas veidu, kā to ierosināja Žaks Delors un tāpat arī Buzek kungs, un tad kāds būs jūsu darbības ceļš? Paldies! Es ceru, ka es sapratu pareizi jautājumu. Ir tā, ka um, ir vairākas lietas, kas noveda pie diskusijas, kāda tā ir šobrīd. Enerģēti, enerģijas savienība ir tomēr kaut kas salīdzinoši jauns un Es gribētu citēt Jirži Buzeku un Žaku Deloru. Ir bijuši priekšlikumi iet šajā virzienā un eh, arī Donalds Tusks uh, ir nācis klajā ar līdzīgu priekšlikumu. Savu politikas koncepcijas prezentēšu balstoties uz manis minētajiem pieciem pīlāriem. Es domāju, ka es vēl izdarīšu tur grozījumus un, un izmaiņas, lai mēs labāk arī varētu redzēt, kāds progress tiek panākts un lai šādu pārbaudu varētu bez grūtībām veikt regulāri. Uh, Un runājot par vienoto iepirkumu, šeit ir būtiski izstrādāt taisnīgus e, noteikumus, lai nerastos iespējas, ka mēs veidojam tā kā karteli. Bet mums ir vesela palete ar iespējām, un mums ir jāpalīdz cilvēkiem tikt vaļā no bažām parādot, ka viņi iegūs un cenas būs zemākas. Un, un tagad Demes Makera kunga jautājums. Paldies, un labvakar! Šefčoviča kungs sēžu pavisam pēdējā rindā pa, pamāš jums ar roku. Uh, Atgriežoties pie energoefektivitātes jautājuma, jūs nu pat teicāt, ka jūs esat par saistošiem energoefektivitātes mērķiem, un tam es varu tikai piekrist simtprocentīgi. Taču esmu nedaudz vīlies. Lasot ES galoņa sanāksmes e, secinājums no pagājušās nedēļas vidus, ka valsts valdība vadītāji runā par indikatīviem e, mērķiem tā ir nokavēta iespēja. Vai jums šķiet, ka šāds indikatīvu mērķu noteikšana dos uh, tos rezultātus, eh, kurus mēs visi vēlētos redzēt? Otrakārt, energo ietilpīgu uzņēmumu uh, atbalsts ir jāpārdomā, uh, kā tas ietekmē uh, konkurētspēju un kā jūs gatavo grasties energo efektivitāti tieši uzņēmumos vairāk atbalstīt turpmāk. Paldies par šo jautājumu. Es redzu, ka jūs uh, eh, Eiropadomas secinājumu projektu ļoti rūpīgi esat lasījis, un tā arī ir. Šajos secinājumos ir tāda norāda par energoefektivitāti, ka par mēķiem tiks runāts. Rīt kop vispārējo lietu padomē es iestāšos par saistošiem mērķiem. Taču, izbeidzot, Eiropadome pieņems lēmumu konsensa ceļā un ļoti grūti paredzēt, kāds būs gala rezultāts. Taču es jums teikšu arī ko vairāk. Teikšu jums, ka balstoties uz Eiropas Savienības pieredzi, ieviešot mērķus, piemērojot politiku zaļās izaugsmas jomā. Dažkārt vēl svarīgāk par mēķiem ir konkrēti pasākumi, konkrēti politikas pasākumu un veicināšanas mehānismi. Viss tas ir mūsu rīcībā, un tas ir Eiropas Savienības institūcija rīcībā. Taču kā mēs izmantosim šos rīks? Uh, Kā mēs strādāsim ar Eiropa padomas secinājumiem, tos pārvēršot konkrētos pasākumos un politikas e, programmās? Manuprāt, Eiropas komisijai būs pastāvīgs uzdevums atgādināt par izmaksām, ko rada nepietiekoši pūliņi energoefektivitātes jomā, zaudējums, kurus ciešam tādēļ. Un parastiem pilsoņiem nākas dārgi maksāt par to, eh, ka eh, ēkas nav efektīvi nosiltināts, eh, rēķini ir dārgāki. Nils Torvaldam vārds. Paldies, priekšsēd komisāra Āmat Kandāt kungs. Jūsu rakstveida atbildē jūs kaut ko teicāt par naftas ietekmi uz tātad energo cenām un Um, esmu no Bratislavas tāpat kā jūs, un jūs zinat, ka. À, kad, tad, tad, uh, kad pūliņiem nevienmēr ir rezultāts, un komisija izdara visādas pūliņas, bet uh, nav skaidra rezultāta. Tātad, vai jums būs skaidri konkrēti mērķi, vai jūs um, Eh, tikai pūlēsties visu kaut ko panākt. Tātad jūs jautājāt par biodegvielu, ja es pareizi sapratu. Tā ir pareizi, ja? Jā, tiešām, paldies par jautājumu un ja saņemšu jūs atbalstu, tad tas būs viens no jautājumiem, kas ļoti drīz būs arī trialoga darba kārtībā. Runājot par ILUK uh, direktīvu, Eh, zemes platību izmantošanas direktīvu. Es domāju, mēs te esam otrajā posmā, un es ceru, ka izdosies pārvarēt atšķirīgās nostādnes Eiropas parlamentā un dalībvalstīs, lai rastu uh, eh, saprātīgu kompromisu, kas šajumā ir ļoti nepieciešams. Jūs labi zinat, ka mums godīgi jāatzīst, ka pirmā biodegvielu paudze nostum malā um, pārtikas ražošanas uh, kultūras, aizstājot tās ar šīm energokultūrām. Un tas nedēļ to uh, rezultātu, ko mēs bijām iecerējuši. Uh, eh, naftas efektivitātes uh, un uh, vides uh, jomā un deva ļoti negatīvas sociāls rezultāts. Es ceru, ka mēs radīsim risinājumu šai problēmām un izmantot savu pētniecības uh, un attīstības budžetu, lai pētniekus motivētu uh, strādāt intensīvāk pie otrās paudzes biodegvielu tehnoloģijām, jo tas, manuprāt, nākotnē būs ļoti svarīgi. Bet es jums varu arī pateikt, ka ticu, ka nākamo piecu gadu laikā mēs īpaši Transporta jomā redzēsim daudz plašāku alternatīvo dagvielu e, izmantošanu elektrību. Um, e, sašķirināto dabasgāzi un cits uh, e, resursi, kas mums ļaus izmantot mazāk biodegvielu. Paldies! Nākamais uh, jautātājs. Paldies! Uh, es sēžmu šeit, zāles kreisajā pusē, Šerčevičs kungs. Par atomenerģiju par kuru nu pat jau tika jautāts. Mums ir Garoņā atomspēkstacija Spānijā visvecākā, kas ir visai tuvu lielām pilsētām, piemēram, Burgasai, un divi līdzīgi modeļi nesen Bēļģijā tika atslēgti. Kopš jūnijas spēkstacija ir slēgta bet uzņēmums, e, kam pieder spēksacīja, vēlas to atkal no jauna iedarbināt. Un mums tiek teikts, ka tas esot dalību valstu kompetences jautājums, tiesa gan, bet es domāju, ka tas arī attiec uz jūsu atbildības jomu. Tātad, novecojušas atomspēkstacijas, kā tās var droši atslēgt? Paldies par jautājumu. Runājot par atomspēkstacīju drošumu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un mums šie jautājumi ir jārisina cieši sadarboties ar Spānijas valdību. Kā jūs zināt, Spā, eh, komisija ir 180 atomspēkstacīju inspektori kur uzdevums ir gādāt, lai Eiropas Savienības atomspektatīvas ir drošas, um, saskaņā ar visaugstākiem drošības standartiem darbojas, un stresa testi, kas tika izdarīti pēc Fukušīmas traģēdijas, uh, Eh, tie nesen notikumi, mēs redzējām, ka visa šī ekspertīze, kas ir komisijā eh, un stresstest rezultāti un atzinumi par eh, spēksacī drošumu, tas viss ir svarīgi un mums palīdzēs un var jums apliecināt. Ja no komisijas puses būs jebkāda šaubas, ka šī spēkstacija neatbilst visaugstākajiem drošības standartiem, tad komisija uh, uh, vērsīsies pie sabiedrības un mēs runāsim ar Spānijas valdību ļoti atklāti un stingri eh, eh, norādot, ka jāspēr visi soļi, lai nodrošinātu atomspēkstaciju absolūtu drošumu darbību. Paldies, Erikson kungs, nākamais jautātais. Labvakar, Ševčoviča kungs. Sveiki, sveiki, šeit esmu. Uh, Uh, uzrunāju jūs no Zviedrijas. Lielā mērā jums piekrīt, ka mums ir vajadzīga energos savienība, un tās ir ļoti svarīgi spērt soļus šajā virzienā. Bet energo savienībai jābūt balstītai, manuprāt, arī uz solidaritāti Un mums ir ļoti dažādas startpozīcijas. Piemēram, manā valstī mēs esam investējuši uh, ūdens spēkstacijās, hidrospēkstacijās jau uh, kopš gandrīz simts gadiem. Un mums ir diezgan daudz iespēju piekļūt atjaunīgiem energoresursiem un esam diezgan daudz investējuši arī energoefektivitātē rūpniecībā, bet citās valstīs, kā Polijā, ir daudz investēts ogļu, oglēs. Kādu palīdzību roku jūs sniedzat pūlijai? Jautātājs tiek pārtraucis. Lūdzu atbildi. Paldies par jautājumu. Pirmkārt, pilnīgi piekrīt jums, ka solidaritāte un uzticēšanās man jāsaka. Tie ir atslēga elementi Eiropas jaunvedojumā energos savienībā. Solidaritāte tiek demonstrēta situācijās, kur ir uh, nopietnas problēmas, kā tas bija 2009. gadā. hidroelektrospēkstacijas gāžu krātuvs un tā tālāk, tas var palīdzēt tad valstīs atkal uh, uh, iegūta enerģija. Tas bija 2007. un 2009. gadā ļoti svarīgi. Un Zviedrija var uzslavēt. Tā ir piemērs lielā mērā runājot par modernu energo eh, miksli un eh, atjaunīgo resursu vietu tajā. Arī, protams, Zviedrijas geogrāfiski apstākļi tā ļauj tādai būt. Bet ļoti labi, ka Zviedrija uh, uh, ir tik aktīvi strādājis atjaunīgās enerģijas jomā. Uh, Taču runāt par oglēm, mums šodien jābūt ļoti atklātiem, ka ogles joprojām ir eh, enerģijas iegūst galvenais avots Eiropā vairāk nekā 27% enerģijas tiek eh, ražotas ar oglēm. Pēc tam seko atoms enerģija un pēc tam 24% atjaunīgie resursi. Tātad runa ir ne tikai par Poliju. Jā, vairāk nekā 80% eh, tur iegūst ir ogliem enerģija. Arī Vācijā vairāk nekā 44% ogles ar oglēm iegūst. Ko mēs varam darīt, jūs jautājat? Es domāju, ka mēs varam izmantot atbalstu jaunai um, oglekļu uzgul, uh, ieg, uztveršanas un iegūšanas tehnoloģiju veicināšanai, eh, lai virzītos eh, šādi eh, tīrākas enerģijas virzienā. Paldies, Virkunenes kundze, nākamā. Paldies, priekšsēd un Ševčovičs kungs. Jūs jau vairāk kārt teicāt, ka Eiropas energo infrastruktūra ir jāmodernizē, lai energo plūsmas būtu efektīvāks un energosals vairs nepastāvētu turpmāk. Bet pat labā mums ir daudz energosalu Eiropā, arī Ziemeļa Eiropā, no kurienes es esmu. Kas jūs prāt ir galvenie pieci uh, projekti Eiropas energos sektorā nākamo gadu gaitā un kā jūs gādāsiet, lai šie projekti virzītos uz priekšu? Paldies! Ja paraugaties uz energos saliņu problēmu, tā pastāv noteikti Ziemeļa Eiropā, Somijā, Baltijas valstīs, kur mēs redzam, ka elektrības tīkli lielā mērā ir e, saslēgti, e, sauksim to par pagātni. Un mums ir arī Dienvidē Eiropā problēmas Iberijas pussalā, Maltā, Kiprā Ja jūs man jautāsiet, kādi ir galvenie projekti nākotnē, es domāju, ka labākā atbilda būtu paraudzīties uz projektu sarakstu, kas ir Eiropas enerģijas drošības aspektā eh, vērtēti, un tad eh, būtu vislabāk radīt starpsavienojums starp Somiju, Baltijas valstīm un citām ES valstīm elektrostarpsavienojums. savienojums nākamnedēļ, vai varbūt jau šonadēļ, mēs redzēsim, kā Klaipēdā tiks atvērts ašķirinātās dabasgāzes termināls. Tas ir arī ļoti svarīgs solis, lai pārvarētu šo izolāciju Ziemeļa Eiropā un Baltijas valstīs. Tādā Tātad elektro savienojums starp Somiju un Baltijas valstīm un uh, sašķirinātās dabasgāzes termināli uh, jūsu reģionā palīdzētu pārvarēt izolāciju, dotu ieguvumu Somijai, Baltijas valstīm, lai tās soli pa solīt tikt pievienots pāriem Eiropas energotīklam. Paldies. Kārlis Zariņo kungs nākamais. Paldies. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Uh, Cienījamais uh, kandidāta kungs, jums ir ļoti svarīga misija. Tātad nolikt Eiropas Savienību vadošā pozīcija attiecībā uz zaļo izaugsmu un energoresursiem, tāpat laikā nodrošināt konkurētspēju un energodrošību. Man ir četri jautājumi. Pirmkārt par energo un klimata pakotni. Uh, 25% mērķis attiecībā uz atjaunīgiem resursiem, vai jūs nedomājat, ka 30% uh, nebūtu tas labāks uh, un spēcīgāks mērķis arī attiecībā uz Junkara investīcijām, jo arī viņš vērās, lai Eiropa būtu uh, šajā avangarda pozīcijā tālāk par starp savienojumiem Eiropa ar zaļu izaugsmu, tas nozīmē, ka nepieciešams labi savienojumi. Kādā veidā jūs lauzīsiet šo dalību valstu negribību? Attiecībā uz Franciju tīpaši un uh, Iberijas pussalu. Tālāk, vairākas dalībvalsts palielina vai samazina stimulus atjaunīgo energoresursu izmantošanā. Vai jūs turpināsiet šo praksu un ko jūs par to domājat? Paldies! Sākšu no jūsu jautājumu beigām, jo man šķiet, ka uz pirmo daļu es jau daļai atbildējis. Jā, tik tiešām tā ir, ka īpaši Portugāla un Spānija ir ļoti sarežģītā situācijā, jo uh, Eh, tās ir diezgan eh, palikušas eh, iepakaļ attiecībā uz energo starp savienojumu mērķiem starp dalībvalstīm. Mēs gribētu, lai būtu 10%, bet Spānijā un Portugālē un Francijā tas ir 2 līdz 4%, tā ka tas ir ļoti zems rādītājs. Un situācija tiešām nu, ir ļoti smaga. Zinu, ka mēs noteikti radīsim atbilstošas atbildes šajos jautājumos. Jau šo ceturtdienu tas notiks, un es domāju, ka situācija tiks risināta. Tā ir atzīta problēma, kas ir jārisina, ir nepieciešams rast finansējumu, un jānodrošina, lai Portugāla un Spānija būtu kārtīgi pievienots Eiropas eh, tīkliem. Komisija vienmēr ir gatava spēlēt savu tādu kā brokera vidutāju lomu ne tikai šajās, bet arī citās problēmās, kur mēs redzam, ka reģionālā līmenī ir ļoti grūti rast eh, vienošanos. Mēs esam gatavi to darīt, personīgi esmu gatavs iesaistīties šādās sarunās, ja tas būs nepieciešams, jo eh, domāju, ka šī situācija noteikti ir jārisina. Otrais jautājums arī ļoti būtisks, jo ir tāda situācija Spānijā, Portugālē, Čehijas republikā, ka ir uh, schēmas, mehānismi atjaunīgo resursu veicināšanai. Un pēc tam politika tika pagriezta atkal otrā virzienā. Portugāla, manuprāt, ir labāks piemērs, jo uh, tur notiks sarunas starp valdību un uh, atjaunīgo resursu izmantošanas pārstāvjiem, un man liekas, ka bija rasts tāds vidusceļš. Atkal cita situācija citās valstīs. Mm, konkrēti atstā valstī, kurā notika ļoti tādas smagas juridiskas cīņas par retroaktīvu darbību un investīcijām, un es labprāt noteikti dotu priekšroku uh, sarunām, nevis pēc kaut kādām mm, soda sankcijām. Paldies, un tagad bija Jenskas kundze. Paldies, priekšsādātāji. Man ir sekojošs jautājums. Kāda ir jūsu pozīcija par uh, savstarpēju atkarību vai savienojamību, tātad klimata pakotne un uh, Eiropas Savienības ekonomika. Ja kāda valsts ir ļoti atkarīga no gāzes piegādes uh, no Krievijas, Slovākija, piemēram, turpat vai simtprocentīgi gāzi in, importē no Krievijas, Polija, no kurienes nāku es, uh, ir tikai nedaudz labākā situācijā. Mēs importējam divas trešdaļas eh, pat, patērētās gāzes, bet mums ir joprojām akmeņogļu resursi. Tātad mūsu energo ražošana var balstīties arī uz oglēm. Vai pašreizies konflikts starp Krieviju un Ukrainu, jūsuprāt, ir īstais brīdis, kad mums vajadzētu mainīt savu klimatu un uh, enerģētikas politiku Eiropu tādā veidā, lai mēs nediskriminētu tos resursus, kāda mums ir, un ieskaitot arī uh, akmeņoglis un uh, slānekļa gāzi. Ko jūs darīsiet, lai aizsargātu Eiropas Savienības akmeņogražotājus, kuriem ir nā, uh, jāsaskars ar konkurenci no ļoti lēnā, lētām akmeņoglēm? Paldies, atbilde. Paldies par šo jautājumu. Es tik tiešām. Mm, Nu, neredz, ka šeit būtu kādas pretrunas uh, klimata pakotnē līdz 30. gadam, um, salīdzinot to ar konkurētspējas mērķiem. Es domāju, ka tam visam ir jāiet roku rokā. Mums ir jāstrādā tā, lai šie mērķi būtu savstarpēji stiprināti. Runājot par atjaunīgiem resursiem. Nu, tie ir tādi mūsu dabīgi resursi - saules, vēja enerģija. Nu, tā ir mūsu To mēs varam ieslēgt savās sistēmās, un tad mēs neesam atkarīgi no ārējiem, ārvalstu resursiem, kur uh, tik būtisks spēlētājs ir Krievija, ar kuri tīpaši šobrīd mums ir ļoti, ļoti sarežģīta situācija. Tā tad es uzskatu, ka mums ir jāstrādā gan pie abām šīm politiskām nostādnēm vienlaicīgi, un es eh, noteikti domāju, ka mēs panāksim labus rezultātus. Kā jau es teicu, eh, šis eh, risinājums par energo kombināciju, kas tika izmantot dalībvalstīs, jā, tas ir katrs dalībvalsts lēmums, bet ir jārespektē šie kopīgie mērķi par kuriem dalībvalsts ir kopīgi vienojušās, tāpēc ir svarīgi strādāt kopā, lai būtu kopīga Eiropas Savienības pozīcija attiecībā uz uh, zaļāku, vidē draudzīgāku politiku un stratēģiju nākotnē. Domāju, ka Eiropas Savienības 2030 uh, pakotne būs laba polijai, būs izdevīga, jo tur ir divi ļoti svarīgi politikas elementi šajā pakotnē. Pirmām kārtām Atbalsts eh, pētniecībai un eh, attīstībai tiks uzlabots arī oglekļa uztveršanas, uzglabāšanas tehnoloģijas, no otras puses arī investīcijas, kas ļaus Polijai uzlabot uh, energoražošanu un akmeņogļu izmantošanu tā, lai arī Polijā varētu būt ambiciozāki mērķi zaļā izaugsmē. Nav ieslēgts mikrofons zālē. Nākamajā runātāja vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, cienījamais kandidātu kungs, eh, paturpinot jūs nu pats sniegto atbildi. Mēs zinām, ka tas ir dalībvalsts ziņā lemt par to energoresursu kombināciju, ko tās izmanto. Mans jautājums ir tāds, kā jūs gribat panākt, lai dalībvalsts koordinētu savas eh, energopolitikas? Un man interesē jūsu vispārējā pieeja un īpaši kādas ir iespējas dažādošanai izmantot citus energoavotus. Paldies! energopiegādes avots. Paldies par šo jautājumu. Domāju, ka mm, dažādošana, labāka koordinācija būs ļoti skaidrs prioritātes. Es gribētu teikt, eh, lai mm, veidot labāku energos savienību, tas nav iespējams bez eh, resursu un piegādes dažādošanas. Es domāju, ka bez tā visa mēs nevaram izveidot Eiropas energos savienību. Tālāk par koordināciju. Domāju, ka mums jau ir laba pieredze ar uh, gāzes koordinātoru grupu. Tā, man liekas, darbojas labi. Un uh, arī savstarpējā uzticība, manuprāt, pakāpeniski veidojas, tāpat arī caurskatāmība tiek uh, ieviest ar vien vairāk šīs grupas darba sanāksmēs, un tam ir jāturpinās, jo dalību valstīm ir jābūt godīgākām uh, vienai ar otru attiecībā uz to, par ko tās ved sarunas, kāda ir nosacījuma, tā lai mums būtu viena kopīga līnija nostāja, mēs runājam par mm, kontaktiem ar trešajām pusēm, valstīm, lai nodrošinātu, ka mūsu partneri nevar šķelt mūs ar šādu atšķirīgu politiku Eiropas Savienības iekšpusē, un tāpēc Mums ir jāizmanto šāda veida ietvers, nu, kā es teicu, kā gāzes koordinātora grupa, arī citās jomās energosektorā. Kā mēs varam dažādot piegādes? Es domāju, ka galvenais, runājot par gāzi, ir jāmācās no Nabukona veiksmes, godīgi sakot, ir jābūt reālākiem Eh, politiski jānodrošina šī klātbūtne visās tajās valstīs, kurās eh, ir paredzēts izveidot šādu koridoru cauruļu vadu, ir jābūt daudz intensīvākiem kontaktiem ar konsorciju, kurš eh, veic būvdarbus, jānodrošina, ka ir adekvāts politiskais un finansiālais atbalsts šādam cauruļvadam. Un tad, protams, ir jāstrādā arī pie uh, sašķirinātās gāzes termināliem, uh, jauniem kontaktiem ar Alžīriju, ASV, Brazīliju un citām valstīm, no kurām mēs arī varam iegūt uh, enerģiju, ja mēs atbilstoši sagatavojam savu infrastruktūru. Paldies! Peterlis kungs nākošais. Godātais Šefkoviča kungs, es ļoti priecājos, uh, par to, ka jūs runājat par enerģētiku no konceptuāla, no koncepcijas viedokļa, runājāt par Eiropas uh, uh, situāciju un to, ka enerģētika tiek izmantota kā svīra politiskos konfliktos. Jautājums ir, kā jūs grasāties iz, izveidot tādas strateģiskas attiecības, uh, ar Krieviju, lai šādi, lai mums nav jāpieņem tādi likumdošanas akti, kādi bijuši līdz šim. Paldies! Lielas paldies par šo jautājumu. Jūs zinat, ka jau daudzus gadus Krievija ir bijusi Eiropas Savienības strateģiskais partners. Krievijas, Krievija ir ārkārtīgi strateģiski mums šobrīd, bet es domāju, ka nu, mūsu partneri šobrīd uzvedas uh, pavisam savādāk, un šajā situācijā ir uh, mums jābūt ļoti skaidriem, caurskatāmiem savās saiknēs ar Krieviju. Un mums ļoti skaidri jāpauž savu nostāju. Ja mēs runājam par uh, Krievijas uzņēmumu darbību Eiropas Savienības teritorijā, viņiem jārespektē Eiropas Savienības noteikumi. Es domāju, ka tas ir pilnīgi neapstrīdami. Uh, Un uh, tas ir pilnīgi skaidri. Manuprāt, mums jānodrošina, kā runājot par energo piegādi un ar to saistītajām debatēm, tur labāk jāizmanto Eiropas uh, kopīgās pil, uh, kopējā vara vai ietekme. Uh, jo Krievijas eksports virzienā uz Eiropu ir 52% no budžeta ieņēmumiem eh, Krievijas eh, federācijai. Tātad tas ir 70% viņa eksporta. Tātad ne tikai viņi eksporta energoresursus mums, bet eh, viņiem ir nepieciešams ir šis energoeksports. Tāpēc ir jādomā par šīm saiknēm, attiecībām un arī mums ir jādod skaidri signāli vienotā veidā, kā jau tas arī ir šogad noticis, kad Putins nosūtīja vēstules 18 valstu un valdību vadītājiem, bet viņš saņēma tikai vienu atbildi no komisijas priekšsēdātāja, kurš ļoti skaidri pauda pozīciju, un tas notika vairāk kārt. Un es domāju, ka tas ir veids, kā vajadzētu turpināt nākotnē, bet es esmu nedaudz aizrāvies, un man jāliek punkts atbildot šo jautājumu. Paldies! Un eh, Sebdans kungs nākošais Paldies! Jūsu atbildes ir tādas ļoti pozitīvas, un man ir prieks dzirdēt, ka jūs uh, gribat piedalīties Parīzes procesā, un, protams, arī ņemot vērā jūs rakstiskās atbildes, tas ir ļoti tā pozitīvi, ka jūs apsolties informēt parlamentu, un šķiet, ka uh, Jums tik tiešām būs tāda ļoti pilnvērtīga loma procesos. Kā jūs zināt, mēs gribam, lai Eiropas Savienība gribētu būt pasaules līderis eh, klimata politikā. Ko jūs darīsiet, lai stiprinātu, aktivizētu šīs debatas, lai globāli tik tiešām tiktu panākt kāda darbība? Un kā jūs nodrošināt, lai, lai Eiropas Savienība būtu vadošais šajās debatēs un lai būtu skaidrs saistības, eh, kas tiktu uzņemtas un lai tas tālāk arī izvērstos eh, ANO ietvarā sarunās? Paldies! Paldies par šo jautājumu. Man šķiet, ka mēs runājam par Parīzes sarunām un Parīzes galotņu tikšanos. Kā jau iepriekšējā galotņu sanāksmē, arī tagad būs tāda diezgan spēcīga Eiropas uh, parlamenta uh, klātbūtne. Mēs zinām, ka šis ir pasākums, par kuru Eiropas parlamentam ir nepieciešama informācija, ir nepieciešama arī ietver vienošanās starp Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu. Un es domāju, ka mums ir jau labs pamats, kā to darīt, un mums ir labs mehānisms, kā Eiropas parlamenta deputātus um, informēt par uh, to, kā norit sarunas. Un es varu sniegt jums visstingrāko pārliecību, ka es saprotu, cik tas ir svarīgi, un es darīšu visu iespējamo, lai jūs tiktu adekvāti informēti un saņemtu brīfingu informāciju par procesu un par to, kāds ir progress Parīzes samita ietvaros. Tad jautājums par šī atbalsta stiprināšanu atjaunīgiem resursiem un zaļākai politikai. Es domāju, ka mūsdienās ir ļoti svarīgi parādīt dalībvalstīs uzņēmumiem un pilsoņiem, ka runa ir ne tikai par vides aizsardzību un zemeslodes glābšanu, bet kā te ir arī tas pragmatiskais pamats, ka tas dod lielāku neatkarīgumu, tas palīdzēs mums dažādot savus energoavotus, tas radīs darba vietas. Ja mēs skatāmies, cik veiksmīga ir bijusi, uh, Eh, šī zaļā, zaļinātā joma, lai radītu darba vietas, nodrošinātu izaugsmu, jo ir jomas, kur ir zaudēts darba vietas, bet šeit tās ir radītas. Tā ka ir skaidrs, ka Eiropā esam at, ieguvuši ļoti labu zināšanas. Mums ir tehnoloģijas, kuras izmanto ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Un es domāju, ka. Ja mēs skatāmies, kāda ir situācija tādās valstīs kā Ķīna, tad mēs redzam, ka Eiropas tehnoloģijas būs pieprasītas un uh, Tas ir vēl tikai papildus arguments, kāpēc mums ir jāstrādā kārtīgi pie energopolitikas un pie uh, vidē draudzīgākām tehnoloģijām. Paldies! Un uh, Marižana uh, Marinesku. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, Komisāra kandidāta kungs, mums nebūs iespēja sadarboties TNT uh, projektos, bet uh, laikam citā jomā. Kā jūs zinat, līgums pārēdz, ka, ja ir problēmas ar energo piegādēm, tad komisijai ir iespēja uh, nākt klajā ar pasākumiem un uh, risināt krīzes situāciju. Šādas situācijas gadījumā, piemēram, šoziem, vai jūs izmantosiet šo iespēju un kādi ir svarīgākie pasākumi, kurus jūs tādā gadījumā ierosinātu? Paldies! Paldies par šo jautājumu un es uh, noteikti sadarbošos ar jums vai nu no ar TNT vai ar TNE uh, ietvaros, jo es domāju, ka sadarbība jebkurā gadījumā būs auglīga. Par šo ziemu runājot, domāju, ka viceprezidents eh, Ettinger kungs, ar viņu starp citu es runāju pa telefonu pirms nācu šo uzklausīšanu. Viņš teica, ka sarunas ir īpaši smagas, bet jo viņš joprojām ir optimistiski noskaņots eh, arī pēc divu dienu sanāksmēm, un viņi turpinās rītā Briselē. Un ir cerība, ka būs iespēja rast kopīgu ietvaru un rast attiecīgi risinājums šai ziemai un arī turpmākajam, tad nākamajam gadam. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi gan Ukrainai, Krievijai un tāpat arī Eiropai. Un domāju, ka labs adekvāts risinājums šajā problēmā noteikti mazinātu to spriedzi, kāda pastāv energo tirgū. Labā ziņa ir tāda, ka stresa testa rezultāti ir diezgan pozitīvi e, ka Eiropā, ka tādā situācija būs samērā laba, ka mēs e, varēsim iztikt pat, ja sešas mēnešas būsim pilnībā nogriezt no e, Krievijas gāzes un 5-6 miljoni kubikmetri gāzes. Miljardu kubikmetru gāzes e, ir burtiski daži procenti no mūsu gāzes patēriņa, bet mums ir jābūt arī ļoti godīgiem un jāsaprot, ka vismaz šām dalību valstīm situācija būs samērā smaga, jo ņemot vērā, kāda ir pašreizējā situācija un cik lielā mērā tās ir atkarīgs no Krievijas gāzes. Un tā tad, jā, ja situācija tiešām eskalētos un ja mēs nonāktu pie šāda ārkārtīgi scenārija, tad Eiropas komisija noteikti izmantos visus instrumentus un visas pilnvaras, lai nodrošinātu, ka neatkārtoties 2010. gada scenārijs un ka mēs atkal nesaskartos ar situāciju, kad uh, pilsoņi mājasaimniecības un uzņēmumi Eiropas valstīs eh, nokļūst pilnīgā tumsā, tāpēc, ka trūkst enerģijas. Paldies! Un tagad Miroslavs Poškungs. Paldies, priekšsēdētāji! Labu vakaru, Šefčevičs kungs! Energopolitika šobrīd iziet ļoti atbildīgu periodu, kas eh, noteiks nākotni. Tātad vai mums būs Eiropas Savienības energosavienība vai arī uh, un, un kā tiks pildīti mēķi 2030. gadam. Mans jautājums, kādas secinājumus jūs izdarīsiet no uh, stresa testiem uh, atomelektrostacijām un kā komisija izmantos uh, šo testu rezultātus un jūsu personīgā attieksme attiec, uz, uh, attiecībā uz atomenerģiju Eiropā un tās iekļaušanu arī pārvades uh, procesos un kāda būs tā loma CO2 samazināšanā un kāda loma jāuzņems eh, Eiropas Savienībā Vācijas energopolitikai, kas ir eh, ļoti būtiska politika centrāla un austruma Eiropas valstīm. Paldies par šo jautājumu. Prvom rade si myslím, že stres testy pre. Uh... Runājot par stres testiem atomelektrostacijās Eiropā, ļoti, tie bija ļoti būtiski notikumi, tieši ņemot vērā uh, drošības apsvērumus un Eiropas pilsoņu paļāvību uz to, ka Eiropas Savienības atomspēkstacijas atbilst augstākajiem drošības standartiem. Šie testi bija, kā es jau teicu, ļoti noderīgi. Un Mums izdevās arī iegūt daudz jaunu pieredzes par to, kā uzlabot šo spēkstacīju drošību, un šīs zināšanas varēs izmantot arī citās valstīs. 16 valstīs atrodas atomspēkstacijas, un 14 no tām negrasās atteikties no atomenerģijas, tāpēc Manuprāt, tas bija ļoti būtiski veicināt tieši drošības standārtu izplatību. Mēs nodarbojamies ar dažādiem scenārijiem, kā piemēram līdz 2050. gadam pilnībā samazināt lielā mērā uh, oglekļa dioksīdu izmešas. Uh, tad lūk, trīs no pieciem šiem scenārijiem iekļauj sevi arī atomenerģētiku. Jo atom, ražojot atomenerģiju, uh, oglekļa dioksīda izmešu nerodas. Un, manuprāt, atomenerģija arī turpmāk būs enerģētikas kombinācijas daļa. Markus Pīpers lūdzu, paldies. Runājot par energoefektivitāti, jūs domājat ietaupījumus, bet ko jūs iesāksiet ar dalību, mal, dalību valstīm, kas rēķinās ar ļoti lielu izaugsmi turpmākajos gados. Un vai valstis, kas uh, ievieš atjaunamo enerģiju, vai tām būs jātaupa arī šajā sektorā. Un trešais jautājums, vai jūs vēlaties tiešām no Grieķijas līdz Baltijas jūras piekrastei vienotus noteikumus par ēku siltināšanu vai par dušu uh, uzgaļu um, uh, Uh, konstrukciju. Paskaidrojiet, lūdzu, vai tiešām ir nepieciešams iegādāties jaunu dušu, ja vispār nav nepieciešamības taupīt ūdeni, jo tā netrūkst. Paldies par šo jautājumu. Tas ļoti labi parāda dilēmu, kādā mēs atrodamies, proti energoefektivitāte no vienas puses un protams, ka populāri ir ļoti ambiciozi mērķi un tiek izjusts arī liels spiediens, bet runājot par politikas īstenošanu, tad uzreiz viss nav vairs tik vienkārši. Ja mēs runājam ne tikai par ēku energoefektivitāti, bet ekodizaina direktīva ir vēl viens elements energoefektivitātes veicināšanā. Ja mēs paskatāmies uz to, cik daudz enerģijas ir iespējams ietaupīt, tad šis rādītājs ir ļoti iespaidīgs. Mēs, diemžēl, par to bieži nerunājam mēs varam ietaupīt līdz 2020. gadam enerģijas apjomu, ko tāda valsts kā Itālija izmanto gada laikā. Ir pasākumi, kas nav sevišķi populāri, par kuriem žurnālisti tikai smējās un rakst satīriskus rakstus, bet e, tika pieminētas kafijas e, automāti, matu žāvējamie fēni un arī dušu uzgaļi, tad uh, gribu tomēr pateikt, ka enerģijas taupīšana varbūt nav tas galvenais apsvērums, kāpēc būtu vajadzīgi vienoti noteikumi, bet ja runā par ūdens sildītājiem, boileru tipa, tad tas ir pavisam cits. Es uh, lūkšu jūsu palīdzību piedalīties komunicēšanā un tiešām popularizēt to, lai maisaimniecības samazinātu enerģijas izmaksas. Tagad lūdzu Mirjama Dallī. Paldies! Eiropas Savienības interesēs ir īstenot tādu politiku, kurā būtu iespējams izmantot dažādus enerģijas veidus, lai politika būtu ilgtspējīga un lai visas dalībvalstis varētu vislabākajā veidā izmantot enerģiju, arī tās, ko jūs pieminējāt, šīs enerģijas salas, lai arī tās baudītu uh, kopīgos Eiropas labumus. Bet tagad uh, nerunāsim par ziemeļiem, bet pievērsīsimies mazliet dienvidiem. Kā jūs domājat, kā šeit starp savienojumi, uh, elektrības pārvades tīkli, kāda ir Eiropas Savienības ieceres uzlabot infrastruktūru un kā jūs veicināsiet Eiropas līmeņa uh, pūliņus atjaunot infrastruktūru, lai tiešām visas dalībvalsts var izmantot uh, kopīgos Eiropas uh, elektrības un gāzes tīklus. Paldies, jūs esat no Maltas. Tiešām ir tā, ka. Mēs runājam par enerģijas salām Somijā, Baltijas valstīs, bet situācija līdzīga ir arī vidusjūrā. Un mums šos jautājumus mēs nedrīkstam atstāt novārtā. Un šeit ir ne tikai problēmas, bet arī daudz iespēju. Ja mēs skatāmies uz geogrāfisko stāvokli, uz iespējām diversificēt enerģijas avotus, tad pro projekts, kas nāk man prātā, ir šis gāzes tīkls eh, vidusjūrā. Alžīrija ir trešais lielākais gāzes piegādātājs Eiropas Savienībai Tas arī ir tāds plus vai veicinošs faktors manis minētajam projektam, kas varētu palīdzēt atjaunot infrastruktūru Kiprā un palīdzētu arī dažādot enerģijas avotus. Runājot par Maltu, es zinu jūsu valsts īpašo situāciju un prioritārie projekti ir, tas ir viens no tiem metods peldošs um, sašķidrinātās gāzes terminālis Maltā un sadarbojoties ar Sicīliju varētu novērst šo enerģētisko izolētību Maltas gadījumā un ļautu tai pieslēgties Eiropas enerģētikas tīklam. Gardīnī kundze lūdzu. Runātāja nav ieslēgts mikrofons. Labvakar! Mēs jau ļoti daudz esam šovakar dzirdējuši par enerģētikas politiku un Protams, ka problēmu un raižu šobrīd ir daudz. Es gribu atgriezties pie Parīzes konferences nākamajā gadā. Kopš Kopenhāgenes eh, samita ir bijuši dažādi pasākumi, un katru reizi tika daudz solīts, bet galu galā mājās bija jāatgriežas atkal gandrīz ar tukšām rokām. Uh, Un es eh, gandrīz jau cerēju, ka varbūt šoreiz viss būs citādi, bet tad es kaut ko dzirdēju no eh, valsts, kas atrodas okeānam otrajā pusē, proti, ka nebūs iespēju parakstīt saistošu starptautisku nolīgumu. Jūs ja mēs runājam par konkrētiem aspektiem, tā ir viena lieta, bet runātāja tik pārtraukta. Uh, so the... Paldies! Paldies par jautājumu. Runājot par pārunām par vides um, ietekmi. Es šeit pieminu Kyoto protokolu, pārunas Kopenhāgenā. Katru reizi mēs cerējām, ka iz, izmantojot atbalstu vai paļaujoties uz to, ka pierādījumi ir pilnīgi skaidri, klimata pārmaiņas tiešām ir un ir vērojamas, un valstu vadītāji beidzot sapratīs, ka tas nav nekāds, nekāds izdomājums. Tagad mums ir temperatūras paaugstinājums apmēram 0,8 grādi, bet divu grādu paaugstinājums novedīs pie katastrofālām sakām. Un tomēr mēs jau redzam, ka, un mēs redzam, ka arvien biežāk nākas pieredzēt dīvainas, neierastas dabas parādības. Uh, valstīs mainās klimats, mēs to redzam gan Āfrikā, gan Āzijā, gan Eiropā. Uh, laika apstākļi nav vairs tādi, kā bija agrāk. Un tagad mums atkal ir tāda kritiskā pierādījumu masa, kas pierāda, ka tiešām klimats ir mainījies, ka laika apstākļi vairs nav tādi, kā bija, kā bija ierasts, un tam ir ļoti lielas ekonomiskās izmaksas un ir jāizmanto tehnoloģijas iespējas, lai pārvarētu klimata izmaiņu sekas. Brazīlija, Ķīna ir izrādījušas izpratni, un es ceru, ka Parīze tiešām nesīs rezultātus, un es ceru, ka mēs varēsim vienoties par globālu vides nolīgumu. Paldies! Kofoda kungs. Um, Godātais vicepriekšsēžu kandidāta kungs, paldies par jūsu kvalitatīvajām atbildēm par Eiropas enerģētikas savienību, bet jūs runājat par to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt tādam kā pionierim vai vadošajam valstu savienībai. Uh, Es gribētu jums jautāt sekojošo. Kā jūs konkrēti grasāties, rīkoties, ko jūs darāt vai ko jūs gribat darīt, lai Eiropas Savienība kļūtu konkurētspējīgāk atjaunojumās enerģijas jomā, jo tās apjoms vairākās valstīs pat sāk samazināties. Es gribētu tiešām dzirdēt konkrētas jūsu atbildes. Thank you very much. Paldies. Paldies par šo jautājumu. Manuprāt, Eiropa ir līderis pasaulē atjaunojumās enerģijas jomā. Pietiek paskatīties uz faktu, ka vairāk nekā 40% atjaunojumās enerģijas instalāciju tiek ražotas Eiropā. Tas ir ļoti būtisks rādītājs. Ja mēs skatāmies uz mūsu tehnoloģiju kvalitāti, tad neviens nevarētu apstrīdēt, ka mēs esam vadošie pasaulē. Un esmu ļoti priecīgs par to, ka mūsu zaļo tehnoloģiju tieši šī biznesa puse ļoti labi ilustrē, cik cilvēku tur strādā, cik labas sekmes ir mūsu tehnoloģijām startautiskajā tirgū. Mēs tās arī eksportējam, un turpmākajos piecos gados mēs pieredzēsim tādu kā lūzumu. Kritiskā masa tiks sasniegta un ļoti lielā mērā samazināsies izmaksas par vienu vienību e, tieši zaļo tehnoloģiju jomā. Mēs tagad strādājam pie tā, lai uzlabotu e, zaļās enerģijas ievadīšanu kopējā e, elektrības tirgu. Un, manuprāt, tas būs ļoti labs arguments, kāpēc mums ir, mēs nedrīkstam atteikties no godkārīgiem, ambicioziem mērķiem, un, manuprāt, 27% rādītājs. Par 27. Paldies! Nākamais runātājs Langens Werners. Jūs neatbildējāt uz jautājumu, kā jūs balsojāt par atbalstu vai valsts garantijām Angļu um, atomelektrostacijiem. Runa ir par konkurences izskropļojumu par uh, cenas garantijām atomelektrostacijai, ko saraž, enerģētikai, enerģija, ko saražos šī uh, atomelektrostacija. Ko jūs darīsiet, ja līdzīgu rīcību izvēlēsies Francija? Tad visa jūsu um, stratēģija atjaunojamo enerģiju jomā būs eh, kaķim zem astes. Jātājums ir jums, kā jūs grasāties eh, strādāt un īstenot savus ieceres, ja šī ārkārtīgi smagā kļūda tika pieļauta turklāt pēc Junkera ievēlēšanas. Paldies par jautājumu. Ja mēs atgriežamies pie šīs Angļu atomelektrostacijas, es ļoti labi paskaidroju. Runa bija par valsts atbalstu, ekonom, tika veikta ekonomiskā analīze, to izdarīja attiecīgā ģenerāla direktorāta uh, dienesti un valsts atbalsts šeit bija eh, garantēts, un es balsoju par, jo uzskatīju, ka šis projekts ir pilnībā saskaņā ar noteikumiem par valsts atbalstu šādos gadījumos. Un tas nekādā gadījumā nez, nenozīmē, ka komisija pārkāptu likumdošanu par valsts atbalstu, par bio, par, um, par biodegvielu. Uh, pirmās paudzes biodegviela Eh, tās ražošanas tehnoloģija izmainīja situāciju graudaugu audzēšanā. Tad daļa no tā, kas tika izmantot pārtikai, tika eh, izmantot biodegvielas ražošanā. Un ieceres bija eh, tādā ceļā samazināt CO2 izmešas un mūsu priekšlikumi. Šeit bija runa par zemes, netiešas zemes izmantošanas izmaiņām, mums ir arī attiecīga direktīva, bet mēs strādājam pie jaunās paudzes biodegvielas. Paldies, Jo Lainens, lūdzu. Paldies. Mēs atrodamies tā kā tādā pārējas fāzē no lielām neelastīgām uh, elektrostacijām un pārējām uz tādu lielāku dažādību. Un, protams, ka viss nenotiek raiti un bez šķēršļiem. Un ir dalība valstis, kam ir, kas izmanto subsīdijas. Kā jūs? izvairīsities no tā, ka mums būs 28 tirgi, kas sacentīsies par subsīdijām? Otrs jautājums. Es ļoti priecājos, ka jūs aizstāvējāt ekodizaina direktīvu. Te ir tieši diezgan daudz visādu populistisku soļu vai populistisku paziņojumu. Un vai jūs atbalstīsit arī regulējumu virknei citu produktu. Pašlaik ir iecer 17 jaunus produktus regulēt uh, ekodizaina jomā. Paldies jums, tiešām ir taisnība, mēs atrodamies pārejas fāzē. Mums ir dažādi gan tradicionālie enerģijas ieguves veidi, gan jaunie. Mēs uh, redzam arī tādas pārslodzes uh, parādības Vācijā, Čehijā, Slovākijā. Un to visu var risināt, uzlabojot uh, eh, starp savienojumus, izmantojot tā saucamos viedos tīklus. Uh, Uh, lai novērstu šo fluktuāciju vai svārstības tirg, uh, elektrības tīklos. Manuprāt, tas ir arī ļoti svarīgi, lai labāk integrētu un iekļautu um, mūsu tīklos atjaunojamo enerģiju. Mums ir jāstrādā pie jaudas mehānismiem, ir jābūt iespējām izmantot um, tehnoloģija, kas ļauj kompensēt um, trūkumus vai, vai iztrūkumus enerģijas ziņā. Runājot par ekodizainu, mums ir jāturpina šī pieeja, bet tomēr jādara tas tādā ļoti inteliģentā veidā. Ir jādarbojas tieši tajās jomās vai jāstrādā ar tiem produktiem, kas tiešām rad, radīs daudz pievienotās vērtības, no kuriem tiešām ietaupījums būs ļoti jūtams. Mums ir vairāk jāapspriežas ar sabiedrību, daudz labāk jāinformē sabiedrību, kāpēc mēs to darām, un ka tas ir enerģijas taupīšanas dēļ, ka tas ir arī tāpēc, lai samazinātu enerģijas izmaksas. Paldies! Un pēdējo jautājumu uzdos Nuņo Melo. Paldies! Man ir sekojošs jautājums. Mēs dzirdam regulāri to, ka uh, apgādes drošība ir apdraudēta. Runa ir par Krievijas draudiem, un komisija pati ir apstiprinājusi, ka kopš 2008. gada apgāde ir samazinājusies par vienu piekto daļu. Tas nozīmē, ka mēs iep, vairāk iepērkam ārzemēs. 2012. gadā mēs tērējām vienu miljārdu Kā jūs grasāties uzlabot apgādes drošību? Un pēdējais jautājums no manas puses par Eiropas gāzes tīkliem. Manuprāt, Iberijas pussalā varētu samazināt uh, atkarību no Krievijas par 50%. Paldies par jūsu jautājumu es saņēmu atbalstu vai apliecinājumu uh, Eiropas Savienības pieejas pareizībai pēc tam, kad tika veikti stres testi. Un joprojām, protams, mums ir jāstrādā pie situācijas uzlabošanas un ļoti uzmanīgi jāskatās, kā valstis sadarbojoties var uzlabot apgādes drošību, kā mums palielināt gāzes krātuvju uh, apjomu, tilpumu. Un jāskatās, kas tad ir galvenie elementi vai pārobežu savienojumi reversās plūsmas un tā tālāk. Un katrā situācijā ir jāskatās, kā palīdzēt valstī, kas draud nonākt grūtībās, eh, enerģijas eh, apgādes plāniem ir jābūt gataviem, un Eiropas komisija, protams, arī strādās ar tiem. Tad runājot par kopīgo interešu projektiem. Es atceros, ka sākotnēji Connecting Europe facil instrumentam Eiropas e, komisijas pieeja bija tāda diezgan pieticīga. Un tagad mēs redzam, ka izmaksas ir daudz lielākas. Mums ir jāpiesaista arī, jāpiesaista arī privātie investori privātie līdzekļi. Un šeit es domāju arī Iberijas pussalu, gan runāt par elektrību, gan gāzi. Paldies! Tagad gribu pēc šī pēdējā jautājuma pateikt paldies kolēģiem, kas, visiem kolēģiem, kas uzdeva jautājumus, tāpat, tāpat paldies komisijas vicepriekšsēžu kandidātam. Un tagad došu vārdu atkal uh, Marošam Šefčovičkungam. Piecas minūtes noslēguma vārdiem. Paldies!